with the meeting. Turpinām sanāksmi. Priecājos jūs visus redzēt šeit mūsu komitejas diskusijās. Un runāsim tālāk par Eiropas sociālo fondu plus. Došu uzreiz vārdu mūsu referentei Veronikai Lope Fontaņē. Lūdzu. Muchas gracias, presidenta. Liels paldies priekšsādātāji. Es arī iesākumā vēlētos visus šeit laipni sveikt tagad pēc brīvdienām. Ceru, ka visi ir izbaudījuši brīvdienas un nu ķersies pie darba ar tādiem svaigiem spēkiem cenšoties šo ziņojumu uzlabot pirms darbu finalizējam vēl šajā sasaukumā. Pirms ķeros pie ziņojuma projekta un 19 grozījumiem, kas par to iesniegti. Vēlos pirmām kārtām teikt, ka piekrītu Eiropas komisijas priekšlikumā paustajam. Tas tika prezentēts pirms vasaras, it īpaši nepieciešamība izmantot fondus, lai, iz, lai veicinātu sinerģijas un efektivitāti, kā arī nepieciešamība veidot labākas saiknes ar konkrētiem valstu standartiem un Eiropas sociālo pīlāru. Visi šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi. Kā jau teicu iepriekš, vēl pirms vasaras brīvdienām sagatavoju ziņojumu, kurā runājam par visām svarīgākajām jomām. Par to runāts arī grozījumos, kas lielā mērā ir pieskaņoti šī pašreizējā teksta līnijai un līdz ar to tie tikai un vienīgi papildinās šo ziņojumu. Jāsaka, darbam atvēlēts ierobežots laiks, ja vēlamies, lai ziņojums būtu labs un lai tas palīdzētu uzlabot nodarbinības un sociālo mm, jomu, mums ir jāstrādā strauji un jāstrādā plecu pie pleca. Kas pats svarīgākais šo pēcpusdienu? Ir uzklausīt visas balsis eh, un bažas, kas varbūt ir radušās kolēģos. Protams, mūsu priekšā vēl ir milzu problemātiski risinām jautājumi nodarbinātības un sociālajā jomā, un es tie jārisina, it īpaši tas attiec uz jauniešu bezdarbu. Nabadzības līmeni, nevienlīdzību starp dažādiem reģioniem. Eiropas sociālais fonds ir tas instruments, kas ir ES rīcībā, lai veicinātu sociālo un ekonomisko iekļautību. Un tāpēc ESF plus, jeb ESF, jeb Eiropas sociālais fonds plus ir ārkārtīgi svarīgs, vērtējums atzinīgi sociālajā dimensijā, kas varētu veicināt arī kopēju integrāciju un attīstības mērķus. To svarīgi paturēt prātā, ja vēlamies darbu pabeigt veiksmīgi. Ir ārkārtīgi svarīgi tāpēc apsvērt to, ka parādās ESF plus ietvaros dažādi fondi, kas radīs tālāk elastības iespēju šim procesam, uzlabos piekļuvi gala saņēmējiem, gala labumguvējiem līdzekļiem un būs um, ar tādu krietni integrētāku pieeju. Vēlos konkrētāk atsaukties uz Mm, šo līdzekļu izmantošanu Eiropas Savienībā. Mēs visi zinām, cik augstā līmenī ir jauniešu bezdarbs. Tas ir divreiz augstāks nekā plašāks nekā parastais bezdarbs, ja vidēji bezdarba rādītāji. Un tas ir fakts, kas mums ir arī jāatzīst. Tas skar ne tikai darba tirgu, bet arī ilgtspējību mūsu sociālajā labklājības modelī kopumā jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir tas instruments, kas ļauj nodrošināt jauniešu iekļautību darba tirgu. Uh, valstīs, kur šis jauniešu bezdarbs ir visizplatītākais. Jo tieši jaunieši ir tie, kas parasti visvairāk cieši no dažādu veidu sociālajām un ekonomikas problēmām, un tāpēc esmu ierosinājis palielināt no 10 līdz 15 procentiem tos resursus, kas tiek piešķirti jauniešiem vecumā no 15 līdz, no, līdz 19 gadiem, pārliecinoties, ka šie jaunieši var uzlabot um, savu, tā teikt, dzīves taku ceļā uz nodarbinātību. Vēl viens svarīgs jautājums ir jautājums, kurā komisija jāsaka, ir nākus klajā ar um, pozitīvu ierosinājumu 25%. Tāpat laikā es nedomāju, ka ar to pietiks. Es saprotu, ka resursi ir ierobežoti, bet domāju, ka vajadzētu par šeit vēl runāt par plus diviem procentiem. kas ļautu uzlabot, piemēram, situāciju pārtikas eh, trūkuma jomā. Tā ir lieta, kas skar tālāk arī veselību, tā aktuāli visās Eiropas Savienības dalību valstīs, vien, vienalga kāds arī nebūtu to attīstības līmenis. Un lai arī mēs saprotam, ka politika mm, valstīs atšķiras, tomēr šai jomā domāju, ka mm, šī problēma identificējama tik un tā. Tāpēc svarīgi nodrošināt mm, specializēto NVO līdzdarbošanos šai jomā, nu, piemēram, tādu NVO eh, darbību, kas strādā ar, ar romiem, kā arī dzen ar individiem, kas cieš no nabadzības panākt to, ka tie iesaistās īpašās programmās un tā tālāk. Vienlaikus jāpatur prātā, ka nepieciešams veicināt vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēšanu, it īpaši tas attiecas uz piekļuvi darba tirgumu. Un visbeidzot, ja vēlamies samazināt pašreizējās plaisas un atšķirības starp reģioniem un panākt patiešām īstu ilgtspējību un izaugsmi, mums ir vajadzīga trīskārtēja pieeja - ekonomikas, sociālā un teritoriālā pieeja. Lauku reģionos un tajos reģionos, kas cieši no dažāda veida demografiskām un problēmām un dabas katastrofu problēmām, eh, ir mazākas ekonomikas un darbas Mm, attīst iespējas. Turklāt šajos reģionos, nu, līdz ar to ir tāda problēma kā sabiedrības novecošanās Un ja mēs nenodrošināsim šajos, šajās jomās teritoriālo integrāciju, tad tādā gadījumā šīs teritorijas joprojām turpinās sastapties ar problēmām un nespēs sniegt vēlamos rezultātus. Nu, lūk, visus šos mērķus pirmajā dokumentu projektā esmu arī atspoguļojusi. Turpinās joprojām grozījuma iesniegšanas periods un, protams, ka teksts tiks arī tālāk papildināts. Tāpēc gribētu um, jums vienkārši lūgt, atbilstīgi turpināt darbu un paldies visiem par to, kas, kas šai darbā jau iesaistās. Paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem. Tālāk uzklausīsim ēnu referentus. Pirmais ir pārstāvis no Itālijas un sociālistu un demokrātu grupas. Grazie, prezidente! Benifēkungs. Paldies priekšēdētājiem! Lielas paldies mūsu kolēģei Veronikai Fontaņē par šo ziņojumu projektu. šis eh, ziņojums ļoti labi atspoguļo pašreizējo situāciju, un jau pašā sākumā var teikt, ka lielā mērā varam šim dokumentam piekrist un izmantot kā labu pamatu tālākam straujam darbam mūsu komitejā. Laika grafiks, jāsaka, patiešām ir visai saspringts, tas ir gandrīz kā tāds skrējiens. Uh, Nu, nezinu, uz finišu, ņemot vairāk tuvojas arī e, parlamenta vēlēšanas. Un tāpat laikā ir jāsādā pie šī kohēzijas fonda visu, ko var izdarīt, viss ir jāizdara pamatīgi, turklāt jāceras, ka tas ir tehniski rakstura dokuments, tas līdz ar to nebūs vienkārši. Bet ir jāstrādā arī politiski elementi. Piekrītu Fontaņai kundzei, ka mums nepieciešams nonākt pie spēcīgas, ambiciozas parlamenta nostājas pirms uzsākam sarunas ar padomi. Nu, protams, ka varu atgriezties eh, un izteikt savus komentārus arī nu, kādā vēlākā posmā, mm, bet tomēr vēlos tos svarīgākos elementus izklāstīt jau šobrīd. Pirmkārt, MSF e ir jābūt izcilības paraugam pēc savā efektivitātes jomā, un līdzekļiem ir jānonāk pie tiem, kam tie visvairāk vajadzīgi. Tāpēc mums jāmācās no visiem iepriekšējiem plānošanas periodiem un jāpārliecinās, ka ka mēs patiešām veicam atbilstīgos uzlabojumus, lai šis fonds būtu labāks. Varbūt mums jārīkojas pat radikāli. Pirmām kārtām, es domāju, ka mums programma ir jāvienkāršo, jāvienkāršo tās pārvaldības noteikumi un jāpārliecinās, ka programmas absorpcijas kapacitāte arī dzen palielinās attiecībā uz pieejamiem līdzakļiem ESF. Turklāt ir jāveido tā, lai tas spētu pielāgoties vietējām vajadzībām. Tam jāspēj panākt papildināmību ar esošajām programmām. Uh, jāsamazina birokrātiskais sloks organizācijām, pārvaldībai, varas iestādēm un visām iesaistītajām pusēm. Un tāpēc ļoti svarīgi spēcināt partnerības principu, kas arī minēts šajā tekstā. Vienlaikus mums tas, šis princips jāizstrādā tālāk tieši tā, kā to ierosina referente. Mums vienlaicīgi jāraugās arī uz šīs programmas teritoriālo dimensiju un šī, šis aspekts jāspēcina. Ir tādi specifiski aspekti, kas saistīti ar vietējām pašvaldībām, ar sociālajiem partneriem, ar pilsonisku pilsonisko sabiedrību. Un tam jāsaka, jāiet kā sarkanam zīpariņam cauri visām šīm operatīvajām programmām. Komisija vēlas sinhronizēt ESF plus mērķus ar Eiropas pusgada mērķiem un um, sas, nodrošināt saikni ar valstīm izstrādātajām rekomendācijām par attiecībā uz sociālām tiesībām. Es domāju, ka tā ir pareizā pieeja, un tas ir tikai loģiski no zinām skatu punktu raugoties, ņemot vērā, ka uh, vēlamies panākt konverģenci starp mūsu dalībvalstu ekonomiku. Un tas savukārt, protams, veicina tālāko kohēziju, bet mums ļoti skaidri jārunā par vienu lietu. Respektīvi, šis instruments ir paredzēts, lai kalpotu teritorijām un individiem un viņu reālajām vajadzībām, un to nedrīkstam aizmirst. Mums jāpārliecinās, ka ESF nekļūst par kārtējo milzīgo sarežģīto mašinēriju, kas nestrādā pilsoņu labā nav pietiekami sociāli iekļau, iekļaujošs un nav pārskatāms. Pret to ir jācīnās. Ir zināmas tematiskas prioritātes ESF plus ietvaros, un ja šīs prioritātes sasaistām ar Eiropas pusgadu, tad tādā gadījumā jāpārliecinās, ka tas tiek darīts vienlaikus atceroties par valstīm specifiski izstrādātajām rekomendācijām pusgada ietvaros, jo tas, protams, ir svarīgi, un to mēs vērtētu atzinīgi, bet tas nozīmē, ka jāizstrādā arī pie kvalitātes indikatoriem un jāraugās, kā šie šīs rādītāju skalas var tikt iestrādātas pusgadu procedūrā un valstīm specifisko rekomendāciju procedūrā. Vēl varētu runāt par daudz ko, bet pagaidām eh, nu, vēlējos tātad pieskarties tikai galvenajiem. Un vēl noslēgumā raugoties uz Eiropas jauniešu garantiju un šī instrumenta nākotne, jāatceras, ka ESF ietver šo konkrēto instrumentu, un mums jāpārliecinās, ka šī dimensija tiek saglabāta. Mēs piekrītam vienkāršot šos instrumentus, domājam, ka ļoti veiksmīgi tā varam cīnīties pret jauniešu bezdarbu, bet vienlaikus jāpārliecinās, ka mēs atbrīvojamies arī no dažādu veidu pārvaldības sarežģītības, kas pastāv. Eiropas sociālais fonds piedāvā lieliskas iespējas iedvest jaunu elpu Eiropas jauniešu garantijas schēmā un Eiropas nodarbin jauniešu nodarbinātības iniciatīvā. To varam tāpat laikā panākt tikai tad, ja jauniešu bezdarba apkarošana ir ēs prioritāte, ja izstrādājam kompleksu un integrētu pieeju. Nedrīkstam raudzīties uz to visu tikai no dodarbinātības skatu punkta. Jādomā arī par piekļuvi mājokļiem, veselības aprūpas pakalpojumiem un tā tālāk. Attiecīgi par šiem aspektiem esmu iesniedzis arī grozījumus un ar nepacietību gaidu iespēju sastrādāties ar kolēģiem arī turpmāk. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu Ulrikai Trebēsijus. Viņa ir no EKR grupas, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Paldies arī referentei, Fontaņē kundzei. Jūsu priekšlikums vērsts, nu kā jau jūs pati to teicāt, pašos pamatos uz komisijas priekšlikumu. Tas ir priekšlikums, kas pārsvarā runā tieši par organizatorisko struktūru. Mm, un eh, attiec uz virkni aģentūrām, komitejām. Un tas ir arī līdz ar to tikai loģiski. Es tāpat laikā domāju, ka komisijai vajadzētu dot rīcības brīvību, kaut kādā veidā mm, efektīvāk šo darbu turpmāk arī organizēt, tāpat arī pārvaldību attiecībā uz līdzekļiem organizēt vienkāršotākā veidā par labu pilsoņiem un uzņēmumiem. Sarežģītība rodas tajā brīdī, kad, protams, līdzekļi var aizplūst kādiem citiem mērķiem, vai komisija ir tikai kaut kāda, nu, ierobežota rīcības telpa nodrošināta, un tāpēc vēlamies, lai šie līdzekļi līdzekļi varētu tikt izmantot arī elastīgāk, atbilstīgi ekonomikas vajadzībām un ēs prioritātēm, jo priekšādātājs Junkers jau mūs informēja, ka turpmāk būs krietni um, mazāk um, līdzekļi, kas, piemēram, nonāks tādās attīstās valstīs kā Vācijā un tam līdzīgi. Nu, tas nozīmē, ka arī, mm, tomēr neaizmirsīsim, ka arī bagātākajās ēs um, valstīs ir nabadzīgāk reģioni, kur ir nepietiekams investīcijas, uh, un uh, šie līdzekļi samazināsies arī turpmāk, tāpēc, ka tie vairāk tiks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 novirzīti, piemēram, uz dienvidu valstīm. Atcerēsimies, ka daudzās valstīs um, un pavalstīs nepiestāv, ne, nepastāv attiecīgas administratīvas struktūras, kas varētu šos līdzekļus pārvaldīt, un līdz ar to nu, līdzekļi tiek tērēti tikai šais krīzes valstīs. Tas nav atbilstīgi, un tā par to vajadzētu runāt un atcerēties, ka līdzekļus, piemēram, Vācijā un Austrijā arī nevajadzētu samazināt. Es īstenībā gribētu runāt arī tieši par trešo grozījumu, kurā referente uz, uzsver, ka nedrīkstētu mainīt pašreizējo līdzekļu sadalījumu struktūru. Mēs arī vēlētos to vēl šeit papildināt, sakot, ka līdzekļi jātērē tur, kur to vajadzību, kur to tērēšanu var norisināties pēc iespējas efektīvāk. Visiem reģioniem faktiski vajadzētu turpināt būt darbspējīgiem un šos līdzekļus saņemt. Turklāt šie līdzekļi. Mm, jāatceras, tiek paredzēts, ka tie tiks izmanto arī trešo valstu ieceļotājiem. Tas ir viens no priekšlikumiem. Tomēr te gribu um, runāt pret šim priekšlikumam, jo jāsaka par migrāciju un patvērumu. Uh, pieprasījumu izstrādājušiem eh, pastāv cita veida tiesību aktu, un līdz ar to ir tie ir specifiski fondi un programmas, kas savukārt, eh, nu, tad pienākas šādām vajadzībām. Līdz ar to dalībvalstīm pašām jāspēlē par to, cik daudz migrantu tās uzņem un cik lielā mērā tās vēlas tos integrēt. Līdz ar to es domāju, tas būs tad attiecīgi saistīts arī ar dalībvalstu spēju pašām lemt par izdevumiem, kas aktuāli šai jomā jo mēs vēlamies, lai šie līdzekļi, kas pieejami um, ESF plus ietvaros, ne, netiktu jaukti ar kaut kādām citām programmām un veltīti citiem mērķiem, nekā tas sākotnēji paredzēts. Es vēl iesniegšu arī grozījumu priekšlikumus un e, jau priecājos, ka mums būs lieliska sadarbība ar referenti arī turpmāk. Paldies, saka priekšsādātāji! Tālāk došu vārdu deputātam Salīmovičam, kas pārstāv ALDE grupu. Lūdzu, priekšsādātāji, paldies! Iesākumā gribu teikt, ka mēs silti atbalstām komisijas priekšlikumu, eh, sakot, ka jālabo iepriekšējais F kļūmes. Uh, Mm, šādā attiecībā šiem dažādajiem fondiem, un, protams, ka šīs investīcijas cilvēku kapitālā ir ļoti svarīgas. Ir tīpaši svarīgi visi šie jaunie mēģinājumi vērsties pret jauniešu bezdarbu, kas joprojām ir nepieņemama augsts daudzās dalību valstīs. Ir ārkārtīgi svarīgi šeit iekļaut atsaucas arī uz demogrāfijas izmaiņām. Man ļoti patīk atsauce uz vajadzību risināt uh, migrantu iekļaušanas uh, procesu. Uh, jo, kā jau tika teikts, ir valstis, kas šai jomā darījušas vairāk nekā citas bēgļu krīzes kontekstā, un šīm valstīm, protams, ir jābūt iespēja pieprasīt šīm vajadzībām līdzekļus. Tāpat laikā ir arī tādas zināmas lietas, tādas lietas, par kurām vēl vēlos runāt. Nu, piemēram, attālākie reģioni ne, nevar saņemt tikai vienīgi palīdzību no SF, viņiem ir vajadzīgas arī infrastruktūras. Uh, un nedomāju, ka RSF Plus šādā veidā varēs aizstāt šādus invest, infrastruktūra investīcijas. Otrām kārtām atbalstu arī to, kas priekšlikumā rakstīts, un tāpat arī ziņojumā rakstīts par nepieciešamību pielāgot šo fondu jaunajām finanšu realitātēm piekrītu. Un trešām kārtām NVO iekļaušana pilnīgi noteikti ir vajadzīga. Ar viņiem ir jākonsultēs, jo tieši šos, uzņēmum, šos uzņēmumus visvairāk skars e, šeit paredzētās programmas. Tāpat e, jārunā arī par valstīm ar augstu neto izdevumu līmeni. Un šīm valstīm, protams, ir vairāk iespēja veltīt līdzekļus SPF plus ietvaros, lai vērstos pret jauniešu bezdarbu. Uh, referents, referente runāja te par procentiem, bet es domāju, ka par to vēl varētu runāt un patiesībā šo skaitli palielināt vēl tālāk. Tālāk pārtikas un pamatmateriālā palīdzība ir jāpapildina ar tālākiem iekļaujošiem pasākumiem, jo ar pārtiku vien mēs nepalīdzēsim atrisināt problēmas ilgtermiņā. Tas, protams, ir vajadzīgi un tas nu, nenoliedzami būs jāturpina, bet ja šos pārtiks piegādes pasākumus nepapildināsim ar citiem mēriem, tad tas būs tikai tāds īss eh, ielāps eh, plāksterītis jāpa, jānodrošina papildināmība starp programmām, ir jāskatās, ka jāraugās uz to, ka prioritātes var strauji mainīties, redzam to iepriekšējos plānošanas periodos, un jāraugās uz to, kā tādā gadījumā reaģēt. Administratīvais sloks jāsaglabā minimālā līmenī, tā lai labumu saņēmēji varētu izmantot šo programmu, nesastopoties ar kaut kādiem tādiem administrācijas slēgš, eh, šķēršļiem, kas neļauj tām šos līdzekļus izmantot. Thank you Jo ir tādi gadījumi, kad administratīvais process prasa tik ilgu laiku, ka šie līdzekļi pat nevar tikt saņemti vispār. Nu, ļoti svarīgi prātā paturāt, paturēt arī Eiropas pusgadu kā procedūru konkrētām valstīm izstrādātās rekomendācijas, bet vienlaicīgi jāatceras, ka ir arī uzņemtas zināmas saistības par mērķiem un rezultātiem, un tas ir svarīgākais. Mm, un tikai tad pēc tam nāk līdzekļu absorpcijas spēja. Tālāk jauniešu nodarbinātības iniciatīva man joprojām rada bažas, ņemot vērā, ka atsevišķos gadījumos tā tomēr nav nesus tos rezultātus, uz ko cerējam. Citos gadījumos šie rezultāti tepat laikā bija ļoti labi, tāpēc domāju, ka būtu tikai atbilstīgi to visu iepludināt iekšā e SF, bet vienlaicīgi es domāju, ka mums ir jāpieprasa arī izvērtējums par to, kāpēc šī schēma ir bijusi tik veiksmīga citās valstīs un citās savukārt gluži otrādi. Un tikai tad mēs varēsim šos līdzekļus attiecīgi e, saprātīgākā veidā izplatīt tālāk. Mēs iesniegsim arī grozījumus tieši atbal, pamatojoties uz manām piezīmēm un paldies referentē par darbu līdz šim. Pateicos. Uh, thank you. Paldies, Cimers kundze, goja grupas vārdā, lūdzu jums vārdu. Paldies! Arī es gribētu referentei teikt paldies par iesniegto ziņojumu un grozījumiem. Manuprāt, ļoti veiksmīgi ir tas, ka galvenais mērķis ir tā ieskicēts, ka to varam līdz atbalstīt, uzsveršu cīņu pret nabadzību. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Šo mērķi atbalstu. 25% plus sociālajai iekļaušanai arī atbalsta un līdzekļa īpaši smags nabadzības apkarošanai, ka tie ir pieprasīti un tāpat arī partnerības principu spēcināšanai, norādot uz rīcības uh, kodeksu partnerībai. Šai virzienā sadarbosimies ar jums un citiem ēnu referentiem. Iezīmēšu pāris papildu jautājumus. Un runāšu par to, kādi būs mūsu grozījumi. Tas ir pirmkārt tas, ka mērķi ESF 4. pantā mums vajadzētu pieju kvalitatīvi no augstvērtīgai nodarbei, vismaz tādai norādēji. Mēs gribam sarežģītas darba apstākļus uh, tos noraidīt un izmantot struktūra fondus situācijas uzlabošanai. Tāpat gribam, lai dalība valstis uh, apņemtos uh, izdalīt budžetu dzimumu līdztiesības uh, garantēšanai un tāpat arī tas, par ko jūs runājat, ESF plus sociālai iekļaušanai. Jūs piedāvājāt vismaz 30%, vismaz es Domāju, ka tas ir labi. Nu, varbūt, ka pat nedaudz vairāk būtu uh, labi. Tāpat ESF plus sociālajai iekļautībai būtu nepieciešams. Un runājot par materiālo jautājumu un uh, trūkumiem, mums liekas, ka vismaz 4% līdz 5% apjomā no ESF resursiem vajadzētu būt līdzekļiem, un to mēs gribētu papildus. Ļoti nozīmīgi ir līdzfinansējuma līmenis 85% līmenī materiālās nabadzības apkarošanai. To jāsaglabā, nevis jāpazina. Jo dažās dalībvalstīs ir šādas programmas un tās ir saistītas ar šo programmu īstenošanu. Materiālā palīdzība Aldi kolēģim piekritīšu. Viņa teiktiem ir nozīmīgi norādīt uz to šādu līdzekļu piešķiršanai jāuzliek par pienākumu turpmāk atbalsta sniegšanu. Runa ir par pārtikas produktu un tādu ārkārtas palīdzību ir nepieciešama stratēģisks un ilgtermiņa programmas un iekļaušana. Tagad pār ESF plus komiteju mūsu sociālajiem partneriem kas līdzdarbojas, tajos jāiekļauj arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tās ir dažādas, daudzveidīgas, un tās turpmāk arī tāpat ir jāatbalsta. Par indikatoriem runājot, it īpaši tie, kas ir par sasniegto, tos vajadzētu vienkāršot. Datu apkopošana tajā būtu brīvprātīgai no galējā patārētāja puses un nevajadzētu atkarībā no tā, vai ir gatavība datus sniegt, uh, samazināt atbalstu. Mums vajadzētu pievērsties arī tam, lai ESF tiktu vērtēta šajā diskusijas ietvarā kāda ir ar struktūras uh, fondu diskusiju kopumā. Problemātiski ir tas, ka mums ir desmitais uh, pāns, proti ESF plus līdzekļu pārvadums uh, uz Invest EU, kas ir tirgus instruments. Šeit pirmām kārtām mm, tiek runāts par ieguvumu tirgus sektorā, nevis par kohēziju, un liekas, ka vajadzētu norādīt, ka nav vēlamies, no, lai no ESF plus līdzekļu tiktu pārvest uz šo sektoru. Tas ir tas, ko vēlamies. Vēl vairāk kārt esam jau iesnieguši mūsu piezīmes par to, ka esam pret makroekonomisko noteikumu noteikšanu. Jau tas fakts vien, ka ESF plus tiek saistīts ar Eiropas pusgadu acīm redzot, notiek eh, zinām centralizācija. Vairāk eh, valsts līmenī tiek piešķirt līdzekļi, mums vajadzētu kopā padomāt par to, kā varam reaģēt kopā, kādas iespējas varam iestrādāt, lai reģionālās atšķirības eh, valstīs varētu elastīgi tikt uh, ievērotas un lai vietējās iestādes un reģionālās iestādes attiecībā uz tām dažādajām, dažādiem faktoriem, kas būtu, lai viņi varētu atšķirīgi reaģēt un lai viss nebūtu tikai nacionālajā līmenī, vidējā apmērā. Jo šādi mēs, nu, teiksim, nestrādātu atbilstoši tieši tam, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Iesniegsim šādas izpratnes uh, grozījumus un ceru, ka mūsu sadarbība būs ātra un veiksmīga. Paldies! To... Paldies tagad uh, Reintkas kundze zaļo vārdā. Paldies, uh, kolēģi un referente jau daudz ko ir pieminējusi, un līdz ar to es uzstāšos pavisam īsi. Es domāju, ka tas, ko no mums sagaida, ir tas ir ļoti daudz un analīze, ka Eiropas Savienībai ir problēmas ar pieaugušu sociālu nevienlīdzību tās ir plaši izplatītas. Un ESF ir viens no instrumentiem, kā mēs varam pretdarboties. Tas tiešām uzliek mums pienākumu izstrādāt labu dokumentu. Pirmais, ko es gribēju uzsvērt, ir tas, ko Manēls jau uzsvēra, proti saistība ar sociālo pīlāru un sākot ar sociālajām tiesībām, ka katram pilsonim Eiropas Savienībā, Savienībā ka viņa situācija ir tā, kuras uzlabošanai mēs strādājam. Sociālo tiesību pīlārs līdz šim ir bijis tāds, par ko esam vīlušies, tas nav obligāti jāpielieto. Mūsu centieniem jābūt vērstiem uz to, lai tā būtu realitāte un būtu jābūt ļoti tādai spēcīgai saiknē ar Eiropas sociālo pīlāru investīciju mērķiem, jābūt orientētiem uz sociālā pīlāra iespēju izmantošanu. Partnerības princips ir tas, par ko runājām, un pilsoniskā sabiedrība un valstiskās organizācijas saņem atbalstu, bet tās arī strādā pie ESF. Eh, e tas, ko daram un aktīvi daram, tas nebūtu iespējams bez viņa palīdzības un tikai ar viņu iesaisti procesā, sākot ar plānošanu un īstenošanu un izvērtējam, mēs varēsim strādāt tā, lai tas ir zināms, un no otras puses arī sasniegt labākos a, rezultātus. Pēdējais, a, par ko gribēju runāt un kas ir pieminēts, ir to cilvēku iekļaušana, kas ir vissliktākajā situācijā, ir bijuši ļoti veiksmīgi projekti ar FIA fondu. Ja vēlamies 4% līmeni kā mērķi visā ES, tad nu, kādēļ tad ne pārvērst to par obligātu dalību valstīm? Mums vajadzētu vismaz 4% prasīt, lai šie līdzekļi tiktu izmantot to labāk, kas ir vissliktākajā situācijā. Un ja ir noteikumi, tad, nu, varbūt, ka ne tikai pārtika, bet papildus konsultācijas vai papildus. Uh, pasākumi varētu būt iekļauti šajās programmās, un mums vajadzētu pietiekami daudz līdzekļu, lai tas tiešām uh, tiktu izmantots, jo tas ir ļoti nozīmīgi. Un vēl paldies, ka uh, termiņš ir uh, atbīdīts, par to diskutējām konsultantu uh, koordinātoru sēdē. Jā, piekrīt, ka ir jābūt ātram darbam, taču visi tie kolēģi, kas nav ēnu referenti, viņiem ir jādod iespēja izdiskutēt visus šos jautājumus. Un uh, visi tie, kas strādā ar uh, Eiropas sociālo fondu arī pagātnē, mums ir uh, jāsniedz informācija arī par to, kāds būs nākamais plānojuma periods. Tādēļ aicinu mūs strādāt ļoti ātri, bet no otras puses uzklausīt dažādās organizācijas to, kāda ir situācija reģionos, dalībvalstīs, jo tikai šādā veidā varēsim ļoti labus rezultātus sasniegt darbā kopumā. Paldies! Paldies, priekšsādētājas kundze! ir izgājis no telpas, tādēļ es viņu aizvietoju. Esmu arī referente mm, šajā jautājumā, taču o, uzklausīsim runātais Manna kungs nākamais. Jaunā priekšstādātais kundze, darga Veronika. Pamats šim ziņojumam ir ļoti labs, tu to esi sastādījusi, un tad, kad tu tos sastādīji ļoti uh, ambiciozi, bet arī e, vērsti uz saskaņu. Līdz ar to domāju, ka galu galā būs labs rezultāts. Un ne tikai ēna referenti, bet arī mēs pārējie varēs tos atbalstīs. Un otra piezīme - Gunters Ettingers e, budžeta e, jautājumu komisārs iepazīstināja mūs ar priekšlikumu un teica, ka ir jābūt uh, prioritātēm, un Erasmus Plus ir viena no tām. Erasmus Plus ir viena uh, no Eiropas nu, zināmākajām problē, programmām, daudz kas sasniegts, uh, redzams. Uh, Tas ir uh, labs panākums un pievienotā vērtība. Un ja tagad Erasmus Plus vēl tiks paplašināta, un mēs vēlamies, lai tas augtu, arī tas ir nozīmīgi. Daži saka, ka daudz vairāk naudas vajag. Nu, taču uh, vainu, vainu dalībvalstīm vairāk iemaksāt, vai arī, ja nav šo līdzekļu, tad samazināt uh, uzdevums. Es esmu par pirmo lai dalība valstis zinātu, ka tas ir ļoti nozīmīgs kaut kas, nevis šīs nacionālās domas. Un tad mums ir jāstrādā, lai to apkarot. Mums jāuzvar vēlēšanās, un tas jāsamazina. Tā mums ir jāstrādā. Junga, jaunā alternatīva šeit parlamentā un komisijā sākā uh, bija ļoti neveiksmīgs dalība valstīs, jo tur administrācija nepalīdzēja. Kā tas var uh, notikt, ja ir bezdarbs augsts jauniešu vidū, tad uh, administrācijai jāstrādē, tas sākumā tā nebija. Bet tagad tas tā ir, un šo spiedienu jāturpina, jo ar Erasmus Plus tas arī ir saistīts un rūpēties par to, lai mm, šīs programmas tiktu īstenotas. Mēs negribam mm, visā tikai mācīt, bet gribam, lai cilvēkiem palīdzētu. Jaunieši, kas nu burtiski tā kā akrobāti mēģina no uh, bezdarba izkļūt, nu nevis stulbi vārdi vai uh, sprediķi jālasa, bet gan jāpalīdz, un tas ir iespējams tādēļ, ka šis uh, spiediens ir saglabāts, un tas ir arī pamats uh, mūsu darbam bijis. Ļoti labi, kā visi ir uzstājušies. Es uh, redzēju Andoru Kongo, biju šo komisāru, ļoti jauki, ka esat. Uh, mūsu vidū un domāju, ka jūs jau redzējāt, cik ātri varam strādāt un veiksmīgi strādāt Veronika. Šeit ir dažādas pieejas - ekonomiskā, sociālā un trešā teritoriālā. Man liekas, ka ir nozīmīgi teritoriāli uzsvērt uh, darbību. Un ne tikai dažas valstis uh, no tā gūst labumu, jo arī lielās valstīs ir tāda reģiona, kas ir nabadzīgi, un tur ir problēmas. Arī tur vajadzētu uh, palīdzēt, un nevis manu reģionu pretstatīt citam, bet lai uh, tur, kur cilvēki izpild šos priekšnoteikumus, uh, kas ir noteikti tiem, lai tiktu palīdzēts. Un, protams, pēdējais sociālajie partneri uh, ir jāiesaista specifiski. Uh, jautājumu. Cimers kundze, ja jūs sakat vietējā līmenī, mēs gribam vienkāršotas procesus, ja mēs ar katrai valstī specifiskus kritērijus izstrādam, tad pamats ir labs. Nosecinājums. Arī ēnu referentu uzstāšanās rezultātā, man liekas, ka ir ļoti labs pamats radīts mūsu veiksmīgam strādam, darbam. Mēs uh, veiksmīgi strādāsim, un es esmu pārliecināts, ka beigās būs arī konsens. Varēsim to visi atbalstīt, jo šis ziņojums ir sastādīts, un to ir sākus sastādīt Veronika, lai jums veicas jūsu darbā. Paldies! Sirsnieks, paldies, Tomas! Domāju, ka mēs kopā paveiksim ļoti pozitīvu darbu. Nezinu, ko mēs jau vēlamies izteikties. Paldies, priekšsēdētāji un referentes kundze. Ziņojums, eh, ko esam izlasījuši, tas ļoti konstruktīvi sastādīts, ļoti labs eh, izējas punkts tas ir. Tāpat arī paldies īpaši tiem, kuri runāja, kā godēmē deputāti no parlamenta puses, eh, un šeit bija arī papildus piezīmes, un mēs arī interesi gaidīsim diskusijas kas notiks, lai diskusija virzītos tālāk un uh, lai mēs arī turpmāk uzzinātu, kāds ir jūsu viedoklis. Es fokusēšos galvenokārt uz trīs līdz četriem vairāk tehniskām detaļām, tehniskām komentāriem, kas nāca no jūsu ziņojuma. Acīm redzot, šeit uh, ir. Uh, Protams, risināt galvenās prioritātes, eh, investīcijas, eh, arī jaunietos, jauniešos un tāpat arī iedrošināt investorus, eh, investēt arī sociālā iekļaušanā. Un komisija atzīst, ka tas ir ļoti nopietnas un svarīgs uzdevums, ar ko Eiropa saskaras pašlaik. Un arī paskaidrojumi par uh, paskatām paziņojumi, ir īpaši atsauce uz iepriekšēju finansējumu, ir īpaši jaunatnes nodarbināties pasākumos. Tā vairāk no tehniska viedokļa raugoties, šis eh, iepriekšējais finansējums, tas ir noteikts arī kopējos noteikumos, kopējā noteikuma regulā. Tur ir horizontāls pielietojums dažādiem fondiem, kohēzijas un struktūra fondiem kā tāds konteksts šādiem izņēmumu iepriekšējiem finansējumam 30%, kas tiek izmantots arī jaunatnes bezdarba novēršanā 2015. gadam, tas var tikt uzskatīts par ņemot vērā ārkārtējo ekonomikas stāvokli. Pašlaik tas tika izmantots. Vēl viens punkts, lai paskaidrotu to no vairāk tehniska viedokļa, lai atbildētu jūsu paustiem bažām priekšlikums par 15 punktu kurā mēs sakām, ka priekšlikums sniedz labumu, lai palielinātu par 2% investīcijas sociālajā iekļaušanā. Šie 2%, kuru mērķis ir finansēt uh, ārkārtas pasākumus, lai cīnītos pret ārkārtīgi lielu nabadzību, sniegtu palīdzību, uh, lai būtu kā papildinoša eh, pasākums 25% eh, investīcijām un sociālajā iekļaušanas pasākumos. Komisijā mēs eh, saskatām mūsu priekšlikums sniedz vairāk elastību dalībvalstīm pašām Gribētu atgādināt, ka ir divi tipi, darījvalstu tipi, atkarīgs no tā, kādas tām operatīvās programmas, kādas eh, pašlaik tās izmanto pasākumu operatīvā programma viens, eh, sniegš šo materiālo palīdzību, un eh, tips divi, kur ir vairāk iekļaujošie pasākumi. Un pēdējie ir šie divi procenti Tas kā atbilde uz jūsu komentāriem, kurus izteica šajās auglīgajās diskusijās kolēģi. Vēl viens punkts, ko gribētu pievērst tieši tā tehniskā nozīme, ir grozījums 17 eh, eh, par eh, to, ka ziņojums iesaka konkrētu mērķi 11. To nosaka otrā sadaļa. Šis konkrētais mērķis 11 ir konkrēts mēķis, ir uh, nodrošināt rīcības, kas vē, vēršas pret nabadzību, sniedz materiālo palīdzību. Mēs vēlējāmies, lai būtu tādi vieglāki noteikumi. Jā, kas pašlaik ir. Mēs gribējām šādu konkrētus mēķus, uh, tos pārvedot tad uz trešo sadaļu. Tātad šie konkrētie mērķi kas tiek risināta otrajā sadaļā, noteikti ir svarīgi, lai būtu tādi spēcīgāki noteikumi, lai varētu izmantot fondus un lai varētu tos uh, izmantot uh, rīcības programmās, pasākumos, lai tas viss būtu pēc iespējas vienkāršāk. Tātad pavisam īsi vēl par citiem trim punktiem par vienkāršošanu, partnerību un Eiropas pusgadu par vienkāršošanu. tiek vienkāršot noteikumi, kopīgo noteikumu regulā, ja tas attiecas, piemēram, uz programmēšanu, kas attiecas uz pārvaldību un kontroli un ziņošanu, uz indikatoriem un citiem jautājumiem. Tātad šīs divas regulas ir, tās ir jāraugās kopumā par partnerību. Tas, protams, ir būtība, tās kodos Eiropas sociālajā fondā un kopīgajiem pārvaldības eh, noteikumiem, tie ir jāizmanto cilvēkiem vai kopienās vai teritorijās. Tad šie noteikumi tie sniedz eh, iespēju izstrādāt partnerības. Tā ir kopīga noteikuma regula, kas to nosaka, bet arī ESF plus normas, kas ir 8. pāntā Tur ir runa par to, kā sniegt eh, adekvātu palīdzību partneriem, iekļaujot sociālos partnerus, kā izšķirošos iesaistās pušu ne tikai labumu guvējus, kā jau tika teikts, bet arī sociālai partneri ir izšķiroši spēlētāji. Un eh, noslēgumā saskaņotība ar Eiropas pusgadu, tad par eh, sociālā fokusa nozīme šeit ir runa. Tas bija sākotnējais nodoms arī komisijā no diviem skatu punktiem vēroties par to, kāda ir struktūra šā regulē kopumā un eh, kopumā tas atspoguļo arī konkrētos mērķus, kas tiek ieviesti no sociāla tiesība pīlāra, bet tāpat arī, kad mēs runājām par atbilstību Eiropas pusgadam, saskaņošanu Eiropas pusgadu, tad Eiropas pusgads pats arī atspoguļo principus, eh, kas attiecas uz nodarbinātību un Tas viss ir iekļauts arī Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Līdz ar to es gribētu pabeigt no komisijas puses un apsveikt jūs ar šo ļoti labo uzsākumu un ļoti labo ziņojumu. Paldies! Sirsnieks paldies eh, komisijai par eh, izklāstu. Nezinu, vai kāds vēl vēlas kaut ko teikt. Es eh, faktiski tikai gribēju pateikt, kā referente. Es neatbildēju uz visiem ēnu referentiem, pārējo kolēģi teikto. Es domāju, ka visi ko, kom kolēģi izteiktie komentāri bija ļoti interesanti. Ar nepacietību gaidīšu visus grozījumus, jo es domāju, ka mēs vēlamies kopā sasniegt labu rezultātu. Un es izniegs paldies arī visiem. Ļoti interesants diskusijas mums bija, līdz ar to mēs varam šo punktu pabeigt un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Sí, pasamos entonces. Jā, tālāk. Mēs varam pāriet. Pie. Bet vēl par šo ziņojumu. 25. septembrī 12 ir termiņš grozījumiem. Nu, tas nav sevišķi daudz laika. Konsultācijas notiks 18. oktobrī un balsošana plenārsēdē acīm redzot, būs 26. un 27. novembrī. Domāju, ka mēs eh, vēl savlaicīgi līdz tam sasniegsim labus kompromisus, un tad šis temats varēs tikt pabeigts. Kad mēs Komitē par to būsim nobalsojuši. Tad eh, cerams, eh, varēsim plenārsēdē šo ziņojumu ļoti labi pieņemt. Tik tā par šo jautājumu. Tālāk mūsu pēcpusdienas darba kārtības eh, nākamais punkts - desmitais darba seminārs par Eiropas sociālo fondu plus. Vispirms vēlos sveikt mūsu referentus. Vispirms mūsu senais draugs un bijušais uh, komisārs Lāslo Andors, kuram uzreiz arī došu vārdu. Good afternoon, uh, madam. Labi pēcpusdienu, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Šī tāpa un šī komiteja man, mani uzjunda tādas ļoti jaukas atmiņas. Bet gribētu arī teikt, ka šodien es runāju par tematu, par ESF un par jauno regulu. Uh, kā neatkarīga persona ar tādām labām atmiņām. Un gribētu atgādināt dažus elementus no iepriekšējā cikla, salīdzināt jaunās diskusijas ar iepriekšējām. Šeit eh, gribētu savā prezentācijā uzsākt. Desmit minūtes manā rīcībā ir dotas. Es gribētu uzsvērt eh, evolūciju Eiropas sociālajiem fondam. Tagad tas ir kļuvis par ESF. Un galvenokārt pievēršies šeit absorpcijas jautājumam, kāds ir ticis izmantots, diskusija par kvalitāti un kvantitātes aspektiem un eh, par eh, tipoloģiju, par valstīm. Un diskutēt arī par dažiem no risinājumiem. Bet gribētu uzsākt ar iepriekšējām diskusijām. Gribētu atgādināt ka bijuši vairāk priekšlikumi no 2010. gada, kad iepriekšējais komisārs iepriekšējās debatēs par MFF sākās, un tie no jums, kas var eh, salasīt šajā lielumā prezentācijas laidu, Jūs droši vien redzēsiet, ka tas, kas šodien ir sagatavots un iesniegts, jau ir bijis pirms kāda laika. Tātad noteikti ir notikusi evolūcija finanšu instrumentiem Eiropas Savienībā. Un ir sava veida uh, konstanti centieni ciklu pēc cikla uzlabot to, kā funkcionē ievad elementi, ieviest elementi inovācijā, par uh, nosacījumiem, par uh, regulējumu, lai sasniegtu labāku efektu. Tātad tā ir vairāk evolūcija un nevis revolūcija šajā visā stāstā. Nu, veids, kādā es gribētu to parādiet, ir salīdzināt eh, centienus, kas bija iepriekšējā Barozo komisijā, salīdzinām to ar pašreizējo Junkara komisiju. Un šeit ir pieci atsaucas punkti, eh, faktiski tie ir seši. Tātad, eh, kāds ir bijis apjoms, definēts, kāds ir šīs politikas, piemēram, kā ir sociālā inklūza, iekļaušana, iekļaut šajā sistēmā, kas notiek ar jauniešiem un kā finanšu uh, šī schēma darbojas un kāds ir eh, noticis šis transfers no citiem fondiem uz ESF un ko var darīt, lai vienkāršotu visu šo procedūru. Iepriekšējā ciklā pašreizējās eh, periods, kas tagad notiek, eh, MFF, ir arī jauns elements, ja runa ir par ESF apjomu Eiropas Savienības līmenī. Tātad līdz šim brīdim finansējumam, kas ir iekļauts uh, kohēzijas politikā dalībvalstis samērā autonomas, patstāvīgs. Tas bija tas ļoti liels jautājums. Gribētu pateikt, ka tā bija liela cīņa, lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālais fonds ir definēts Eiropas Savienības līmenī. Tas, ka, ko toreiz lika priekšā, bija to definēt kā tādu procentuālu summu no kohēzijas politiku. Bet tagad tas ir kļuvis par absolūtu skaitli, kas ir lielāks nekā 101 miljārds eiro eiro, eiro. Jā, tas tā drusku tā. Jāraukās, kā šo 101 miljārdu, kā tas viss ir attīstījies, bet vēstījums ļoti skaidrs. Tas nav vienkārši kā tāds procentu daļa no kaut kā, tāpēc, ka Eiropas Savienības līmeņa politika un Eiropas Savienības attīstībā nodoms ir uh, to visu stiprināt. Tātad uh, politikas uh, pieskaņošana, pielāgošana Eiropa 2020, un tas bija operatīvi īstenot caur Eiropas pusgadu. Eiropas Savienībā ir, protams, sociālo tiesību pīlārs, vairāk runātāji to pieminēja, cik tas ir svarīgi, un pat vairāk nekā iepriekšējā ciklā tas ir sasaistīts ar Eiropas pusgadu. Tad šī politikas pielāgošana to pieskaņošana, tā atkal ir jāstiprina sociālā iekļaušana. Vairāk runātāji pieskārās šim jautājumam. Pašreizējie 20% tiks palielināti uz 25% no visa Eiropas sociālā fonda. Gribētu, nu, tieši vēstures dēļ pieminēt, nevajadzētu vienkārši pieņemt, ka šie 20% ir, un uh, tas ir kā tāds garantēts fonda finansējums. Kad tas tika likts priekšā 2011. gadā, nevar toreiz pateikt, cik daudz cilvēku toreiz teica, jā, ka tas uh, padomu to visu nepieļaus. Un uh, noteikti komiteja šajā uh, parlamentā, tā nav jūsu komiteja, to nepieņems. Un daudz dalībvalstis to vienkāršo plānu nepieņems. Bet galu galā sarunu gaitā 20% tika pieņemti. Tas tika sasniegts kaut arī bija sarežģījumi, un eh, komisijas priekšstādājs Ambarozo kungs eh, pat bija tāds atturīgs, vai tad eh, mums vajadzētu tiešām to saglabāt, paturēt, un septiņu kādu, septiņus gadus atpakaļ es pārliecināju Barozo kungu, ka šie 20% kā minimālajā procentu likme sociālajā iekļiešanā ir nepieciešama. Bet es domāju, ka Tas tiešām ir pamatoti, to ir svarīgi saprast, un pat to vajag palielināt, ne tikai saglabāt uh, jauniešiem. Jauniešu nodarbinācijas iniciatīva, tas bija priekšlikums, uh, bet uh, šeit saglabāt šo daļu bija svarīgi, ko es gribētu šeit uzsvērt, ir, ka šajā tabulā mēs salīdzinām realitāti eksistējušajā periodam ar priekšlikumiem nākotnē, nākotnes periodam, nevis nākotnes realitātē. Tātad jautājums ir, kas tika ieteikts ja no komisijas puses 2011. gadā pašā sākumā, sarunu sākumā jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai. Atbilde ir nekas. Tādēļ, ka mēs domājam, ka viss, ko šis fonds varētu darīt, viss to var darīt Eiropas sociālajā fondā, bet galu galā sarunu beigās Tas tika izgudrots, iz, izdomāts, lai būtu lielāka saskatāmība, lai nodrošinātu, kā politikas veidotāji var šeit tiešām uh, saglabāt modrību, pāraudzīt šo situāciju, un tur arī padomas piekrišana bija, lai būtu šīs jaunas garantijas. Domāju, tas arī ir izšķiroši to pieminēt eh, šo konkrētā politikas eh, ieteikums tika nodrošināts. Visvairāk no inovatīvākajām jomām, iemesls inovācijām, pat ESF un cilvēku kapitāla investīcijas. Tur bija zinām piesardzība. Šī piesardzība iepriekšējo, uh, iepriekšējā ciklā bija par mikrofinansējumu un uz politiku balstītām obligācijām lai attīstītu sociālo politiku. Es atzīstu. Tie bija tādi mazi, bet tomēr inovatīvi soļi, un uh, eh, nodoms bija radīt lielāku sociālās ietekmes finansējumu. Es uzklausīju arī iepriekšējās diskusijās zināmas bažas, un es domāju, ka bažas ir arī pamatotas. Ir jābūt inovācijai, ir arī pamats to nodrošināt, bet ir jāņem arī vērā. Uh, pašreizējo fokusu šiem fondiem un nevajadzētu ļaut kaut kādu fondu sašķeltību. Tālāk par vienkāršošanu. Protams, ka ir jāvienkāršo arī izmaksu kategorijas un šīs vispārējās summas. Un tas bija viens no vissvarīgākajiem soļiem uh, virzienā uz vienkāršošanu. Protams, ka vienmēr pastāv vēl iespējas eh, virzīties uz priekšu. Un eh, tā, protams, vajadzētu notikt arī politikas pielāgošanās līmenī dalību valstīs eh, un vajadzētu arī nodrošināt, ka pieejamie finanšu instrumenti kļūtu vairāk praksē izmantojami. Bieži vien, kad tiek vērtēts, vērtēts rezultāti dalību valstīs un sasniegtais Eiropas Savienības finansējuma in instrumentiem, šeit tiek raudzīt, kā tas ir ticis izmantots, kāda ir bijusi absorpcija. Un eh, šeit eh, ir būtībā ir tikai viens ļoti svarīgs jautājums citu jautājumu starpā, uz ko ir jāraugās. Tātad šis absorpcijas līmenis. Tas ir veids, kā parametri tiek ieviesti kopā ar jautājumu par to, par to, vai ir atbilstība regulai un vai ir arī fondi, vai kāds ir ieguldījums ekonomikas e, izaugsmē, un šajā konkrētajā gadījumā par ESF vai ESF plus, vai ir šī sociālā konverģence sasniegta vai nē. Tad kreisajā pusē kāda ietekme, tas ir vērtējums, pa labo, labajā pusē savukārt ir rezultāts. Augšējā līmenī ir vairāk kvantitīvais aspekts, apakšējā līmenī vairāk ir kvalitatīvais aspekts ņemts vērā. Jā, protams, šeit uh, ir jāraugās uh, un jāņem vērā visi vērtējuma aspekti. Tas ir svarīgi paraudzīties to visu kopumā. Es domāju, ka sociālā politikas veidotēm visvairāk svarīgākais ir, kā sasniegt sociālo konverģenci. Bet, ja mēs sagaidām finansējumu, kas veido politiku, tad jāraugās, kā fondi tiek absorbēti dalībvalstīs. Tas ir būtisks jautājums. Ja ir zema absorpcijas līmenis, tad tas nozīmē, ka politika nu, nav nonākusi pienācīgā līmenī dalībvalstī un nav sasniegtājs vēlā, vēlamais līmenis. Tam var būt dažādi iemesli, tam var būt ekonomiski iemesli, tiem var būt arī politiski iemesli, tam var būt arī administratīvi iemesli, administratīvi trūkumi. Ja nav sasniegt pienācīgi rezultāti, ja mēs ņemam vērā visu to, Nebaidieties no šīs tabulas. Tas jums sniedz tikai tādu pārskatu par to, kāds ir iepriekšējais cikls bijis, cik atšķirīgs bijuši dalību valstis. Dažas dalību valstis septiņu gadu periodā ir absorbējuši vairāk nekā 90% no pieejamā finansējuma, bet dažas, kā jau iepriekšējos gadījumus, tur 60, 70 vai 75% tikai sasniegti. Tā kā tur Ir arī ļoti sarežģīti gadījumi, ļoti sarežģītas kategorijas, pamatoties uz skaitļiem, kurus jūs redzējāt, pat ja nevarējāt izlasīt visu, jo bija ļoti mazi skaitļi. Gribētu jums ieteikt šeit ņemt vērā dažādas kategorijas - valstis ar spēcīgu vai vājāku administratīvo kapacitāti un valstis ar spēcīgu vai vājāku politikas eh, pielāgošanos. Tātad, eh, vai valstis uh, identificē šo politiku vai nē, vai īstenībā vai nē, vai tad uh, valsts ir laba apsarbētāja finansējumā vai nē. Austrija ir čempionu godā nonākusi. Vairāk nekā 90% absorpcijas līmenis sasniegts. Kādēļ? Jo viņi atbilst politikai, viņi identificējuši šos sociālās politikas līmeni, viņiem ļoti labas administratīvās kapacitātes. Savukārt Spānija ir identificēja politikas, bet uh, Viņiem iekšējās struktūras ir ļoti kompleksas, tādas sarežģītas, bet vietējās iekšējās Spānijā ir pārāk sarežģītas. Absorpcijas līmenis atbilstoši ir daudz, daudz uh, vājāks. Apvienotā karaliste ļoti labas administratīvās kapacitātes, tur ir uh, ļoti maz kļūdu līmenis, bet ļoti uh, zema šis uh, identifikācija ar Eiropas uh, Savienības sociālajām politikām. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāds ir šis līmenis. Tad, ja raugāmies uz absorpcijas līmeņiem, tur ir bijis ļoti vēsturiski zems skaidrs. Rumānija ir vājajā kategorijā abos. Viņiem ir uh, zema administratīvā kapacitāte vāja un uh, vāja arī šis policy alignment politikas pielāgošanās. Ja mēs raugāmies uz, piemēram, Romu cilvēku integrāciju sabiedrībā vai darba tirgu vai skolas apmeklējumu Romu iedzīvotājiem, tad Rumānija ir tāds tiešām hronisks gadījums vāja absorpcija šajā valstī. Tātad šajās kategorijās mēs paraudzījāmies, kādas tās ir, nošķīrām tās, un ja mēs raugāmies eh, par to, kas ir eh, klienti, ne tikai, ko, kas var tikt vienkāršots eh, Eiropas Savienības līmenī, Bet par kādām grupām brīviem. Šeit mēs varam runāt arī par vāju vai absorpcijas līmeni, vai arī vispār nav absorpcija citiem instrumentiem, piemēram, EGF. Šķērslis vienkāršai absorpcijai ir budžeta trūkums. Un uh, Šeit, protams, piešķiršanas laiks, tad līdz ar to sanāk daudz garāks, nekā tas būtu nepieciešams. Vienkārši tādēļ, ka dažas dalībās, kā piemēram apvienotā karaliste, viņi tīri ideoloģiski iebilst un nekad neizmanto šo EGF, kaut arī viņi būtu varējuši izmantot. Un uh, varbūt kā atzinumi uh, dažiem cilvēkiem uh, Anglijas ziemeļos varbūt būtu pavisam savādāka par Eiropas Savienību, ja valdība toreiz to būtu izmantojusi. Jaunas nodarbinātības iniciatīva. Tas ir tāds mūžīgs uh, absorpcijas eh, problēma no paša sākumā. Pašreizējā komisija ļoti gudri ir šeit paredzējis arī iepriekšēju finansējumu, un uh, tas ļauj ātrāk absorbēt šo finansējumu. Un uh, ko var mācīties no šī iepriekšējā finansējuma, ko nevajadzētu aizmirst, kā pat reintegrēšanās ESF šai programmai vai ESF plus programmā. Mikrofinansējums. Jā, tur, protams, viss ir ļoti kompleks, un komisijai šeit ir jāstrādā ar EIF un uh, Eiropas investīcija fonds. Tur arī ir, zinām, veida aizkavēšanās. Un tur uz ātri pastāstīšu. Vienkārši gribētu pastāstīt pie, par pēdējo punktu, ko gribu pieminēt. Tās ir tādi stereotipiskie risinājumi par to, kā var uzlabot absorpciju. Labi, iesākuma punkti ir simpli, eh, vienkāršošana un elastīgums. Bet tas obligāti nu, nenodrošinās pilnu risinājumu. Jā, vienkāršošana Tas nozīmē, ka mazāki labumu saņēmēji, mazāki klienti saņemtu lab, vienkāršāku pieeju. Elastība, tas, protams, ļoti jauki un skaisti, jo tas uh, atļauj uh, mainīt lietas, eh, saulaicīgi reaģēt. Eh, nu, bieži vien eh, vienkāršošana nāk no dalībvalsts līmeņa, un Eiropas Savienība bieži vien to tā nerisina. Savukārt elastība, ja tas ir par daudz, tad tas var kļūt par tādu pašapkāpošanās variantu. Un šeit ir svarīgi sasniegt līdzsvaru. Arī vienkāršošana var radīt risku un uh, palielināt problēmu ar atbilstību noteikumiem. Un savukārt, ja pārspīlē ar eh, elastību, tad ir risks eh, zaudēt eh, atbilstību politikas prasībām. Es domāju, ka tas arī ir svarīgi. Kopā ar abiem šiem virzieniem domāju, ka ir svarīgi strādāt arī citā virzienā, proti stiprināt vietējos vietējo līmeni, vietējos iestādes personas, tas nenozīmē tikai elastību, bet tas nozīmē, ka tieši uz vietas strādājušiem, lai viņiem būtu lielāks spēks un var, lai viņi tieši tik sastāstītu ar Eiropas Savienības līmeni. Gribētu šeit jums trīs līmeņus, piemēram, migrantu integrācija. Tas, protams, nav tā, ka viens risinājums atbilst visam. Kādreiz arī sitīs uh, ir. Uh, variants, kas atbilst tieši šīm prasībām, kas ļauj iekļaut migrantus jo tādēļ, ka to var tiešā veidā iztenot sociālajie partneri. Diemžēl bieži vien sociālajie partneri, un uh, tas ir nacionāla līmenī, tas ir atkarīgs tomēr no politiskā līmeņa. To nevar pieņemt. Un šeit um, vajadzētu uzlabot uh, iespēju sociālajiem partneriem uh, veidot kapacitātes tiešā veidā šeit sadarboties Eiropas Savienības līmeni. Pagaidām tas ir par maz, un to vajadzētu uzlabot. EKF, es jau pieminēju apvienoto karalistu, bet mana valsts Ungārija arī tā atturīga par EKF. Es domāju, ka šeit nacionālā līmenī varbūt, ka tajā uh, līmenī varbūt vajadzētu arī uzlabot šīs zināšanas, kā var šo izmantot labāk un tiešā veidā izmantot. Tad tas nav kaut kas tāds, kam būtu vajadzīga revolūcija, bet tur vajadzētu tā pieskaņot, pieskaņot eksistējušos instrumentus, lai sasniegtu labākus rezultātus un labāk visu sasaistīt. Šeit eh, ir pieci secinājumi, ko varam izdarīt tā visa. Vajadzētu nodrošināt un saglabāt eh, fokusējumu uz eh, mēķi šim finansējumam. Uh, Tā kā Eiropas Savienības budžeta kopumā, vai tas ir specifiski instruments vai programmas, mums vajadzētu arī inve investēt administratīvajā kapacitātē, bet vajadzētu arī to visu ierobežot, jo nevienmēr runa ir tikai par administratīvām kapacitātēm, kas ir problēma. Tad jautājums par to, kas šeit iestāšos personas. Jā, tad vietējā līmenī Ceturtais tips uh, pārvaldības sistēmā - tā saucamais uh, pārvaldība ar palīdzību. Un ir jau tāda laba piemēra arī pagātnē. Lies paldies par uzmanību. Muchas gracias, komisija. Lies paldies, saka priekšādātā. Paldies jums, komisārkungs. Tas tiešām bija ļoti visaptveroši un ārkārtīgi interesanti. Un tālāk došu vārdu Manuēlam Samekam, kas ir Sociālās pētniecības institūta vadītājs. Es atvainojos, tā ir Samekas kundze, un viņa tā tad ir pie šiem jautājumiem strādājusi. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Mēs eh, savu darbu pamatojam uz brīfingu, gatavoju, ko saņēmām no šīs komitejas šī gada sākumā. Tātad vēl pirms tika izstrādāti jaunie SF plus priekšlikumi. Un darbā pievērsāmies galvenokārt tam, kādā veidā vēlamies paplašināt likumdošanas izmaiņas, kas skar pašreizējo plānošanas periodu. Un kā jau jūs redzēsiet, tad pārsvarā pievēršamies vienkāršošanai un administratīvai kapacitātei. Pārsvarā tas bija tāds nu, darbs, ko vienkārši veicām pārbaudot dokumentus, bet tomēr devāmies arī uz vietām, īstenojām intervijas, kontaktējāmies ar gandrīz 90 interesētajām pusēm attiecībā uz ESF, pārsvarā līdzakļu saņēmējus un tā pārvaldības iestādes un tā tālāk. Kāda tad ir tie galvenie jautājumi, kas tika identificēti attiecībā uz pārmaiņām, kas paredzētu šajā plānošanas periodā salīdzinoši ar iepriekšējo periodu, kas tika uzskatīts par būtiskāko šai kontekstā no saņēmēju skatu punkta raugoties pirmām kārtām spēcīgākas saistības SF kontekstā uz iekļaujošu izaugsmi. Tas ir svarīgi tāpēc, ka fokus eh, tiek vērts 20% apmērā arī uz sociālo iekļautību. Tā ir summa, kas tiks tērēt tieši šāda mērķa pasākumiem, un tas nozīmē, ka būs jauni līdzakļu saņēmēji šī fonda kontekstā, būs jauni uh, pasākumi, mēri, kas tiks veicināti, un tie visai atšķirs no iepriekšējā standarta ESF pasākumiem. Tad nebūs tikai apmācība, nodarbinātības pakalpojumi, bet arī vairāk tādas integrētas sociālas uh, procedūras, jā, lietas, kas ietvers dažādi veidi sociālās integrācijas aspektus. Tāpat arī par jaunas mērķa grupas, ne tikai bezdarbnieki vai darba ņēmēji, bet arī, piemēram, riskam visvairāk pakļautās grupas, grupas, kas ir attālināts no darba grupas, tādas kā romi, migranti, bezdarba, bezpajumtnieki un tā tālāk. Un tad, kā jau teicu, pirms uh, tā kā ir, būs šie ja, jaunie līdzekļu saņēmēji, tātad ne tikai parastie līdzekļu saņēmēji SF kontekstā, bet arī zem NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī pašvaldības varēs šos līdzekļus saņemt un spēlēt būtisku lomu visā šai kontekstā. To svarīgi atminēties, jo tas, protams, kopumā ietekmēs arī šo uh, priekšstatu no līdzekļu saņēmēju puses par to, kas tad būs tas galvenais, kas būs tas labākais šī atbalsta saņemšanas kontekstā. Būtiskāko pārmaiņu ietvaros tad ir šī atziņa, ka piegādes sistēma tiks vienkāršot salīdzinoši ar iepriekšējo plānošanas periodu. Bet ESF gadījumā šīs pārmaiņas nebūtu nebija tik lielas, jo iepriekšējā plānošanas periodā, laikā no 7. līdz 13. gadam, ESF jau tika, nu, tā teikt, pakļauts zināmiem vienkāršošanas eksperimentiem, līdzekļu piegādē, izmaksu aprēķinā un tā tālāk. Un šajā jaunajā periodā šīs opcijas tiek paplašināts arī uz citiem fondiem. Turklāt jau bija iespējams ESF regulas ietvaros nodrošināt pilnvaras komisijai pieņemt jaunas uh, vienkāršas izmaksu modeļus ar deleģētiem aktiem. Un e, tas tiek uzskatīts svarīgi no, e- par svarīgu no SF līdzekļu saņēmēju puses un pārvaldības iestādēm tāpat, jo tas nozīmē, ka ir lielāka juridiskā skaidrība attiecībā uz šāda tipa opcijām, jeb iespējām, kas var tikt izmantotas. Tas turklāt nozīmē arī samazinātu kļūdu līmeni un mazāku administratīvo izmaksu apjomu gan pārvaldošajām iestādēm, gan galasaņēmējiem. Vēl divi svarīgi jautājumi ko uzsvēra mm, aptaujātie, ir kapacitātes veicināšanas noteikumi jaunajā plānošanas periodā. Tie ietverti no jauna un pie tie, mm, pārvaldības iestādēm tiek pieprasīts noskaidrot, identificēt kapacitātes izvēršanas iespējas gan partnerības, gan e, operatīvo programmu ietvaros. Un arī tāpat spēcīgāks fokus tieši uz partnerību. Partnerība ļoti nozīmīga, it īpaši sociālās iekļautības kontekstā. Nu, lūk, tādi tie galvenie jautājumi, kas tika uzskatīti par ļoti būtiskiem šai kopējā pārmaiņu gaisotnē ESF kontekstā. Nu, galsaņēmēju skatu punktu raugoties, ko mācījāmies, ko uzzinājām intervijās. Tas, ko uzzinājām, apstiprināja to, kas izriet arī no pētījumiem, kas tikuši veikti pavisam nesenos gados Eiropas komisijas uzdevumā un parlamentu uzdevumā tāpat. Kas tad ir galvenās problēma jomas, ir tīpaši attiecībā uz jaunajiem ESF? ESF gala saņēmējiem. Sa Mm, kā jau teicu, tātad NVO, pašvaldībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tīpaši mazām šādām organizācijām. Kā jau mm, tas nereti notiek, ja saskat, mm, tieši šīs mazās organizācijas ir ar novatoriskām idejām par problēmu risinājumu vietējā līmenī, bet nereti šīm organizācijām trūkst, tā teikt, ESF lī, pie, darbā, pieredzes darbā ar ESF noteikumiem un procesiem un tā tālāk. Tos parasti diezgan grūti pieņemt. Uh, Nu, un, piemēram, ieraugāmies uz projektu ciklu, tad sastopamies ar tādām problēmām, kas saistīts tieši šī projektu pašos sākumos, ar piekļuvu finansējumam, pieteikumu iesniegšanas procesu. Tas, ko gala saņēmēji saka, ka trūkst komunikācijas par piedāvātajām iespējām. Viņi vienkārši nezina, kad šādas iespējas ir, ir pastāv un kādas finansējums no SF ies, iespējams. Trūkst arī palīdzības tajā gadījumos, ka tās vēlas iesniegt projektus un pieteikties līdzekļu līdzekļi, konkursam uz līdzekļiem. Protams, ir ļoti grūti izzināt, pie kā vērsties, kam uzdot šos jautājumus, kas viņiem var palīdzēt, gatavojoties priekšlikumu iesniegšanai. Tas tāpēc, ka pastāv ļoti atšķirīgi noteikumi no viena fonda uz otru un no vienas pārvaldības iestādes uz otru. Pat vienu reģionu ietvaros, vienu programmu ietvaros nereti gadās tā, ka, piemēram, sociālās iekļautības un piekļuves jautājumi tiek pārvaldīti vienā struktūrā, bet savukārt tie jautājumi, kas saistīti ar nodarbinātību, atkal kādā citā struktūrā un tam līdzīgi. Tāpēc nereti ir grūti, grūti saprast, kā tad ir šie konkrētie noteikumi. Nākamais - ļoti strikti īsi grafiki, termiņi dokumentu iesniegšanai, parasti tikai divi mēneši, un tas ir ļoti neilgs posms, ir tīpaši, ja jūs vēlaties nākt klajā ar kādu novatorisku, bet sarežģītu projektu. Tāpat arī tas ir pārāk īss laiks, lai veidotu efektīvas partnerības. Vēl viena problēma ir, piemēram, e-platformu izmantošana. Teorētiski tam vajadzētu būt palīdzīgi, tam vajadzētu samazināt administratīvo slogu gala saņēmējiem, bet realtātē šīs platformas normas tiek uzskatītas par ļoti sarežģītām, ļoti striktām, neelastīgām, jo tās tiek izstrādātas, eh, dizainētas, pamatojoties uz ierastām konvencionālām darbībām un projektiem nodarbinātības un apmācības jomā, un tās grūti pielāgot cita veida novatoriskiem projektiem. Un tālāk vēl viens jautājums ir ļoti ilgais un nepārskatāmais projektu atlases process Parasti ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks, īpaši atsevišķās valstīs, paiet ļoti ilgs laiks, lai uzzinātu, kurš projekts tad ir izvēlēts, kuram līdzekļi tiks piešķirt, un grūti arī saprast pamatojumu, kādi tad ir bijusi šie izvēles atlases kritēriji. Tālāk, kas attiec uz projektu īstenošanu arī šai kontekstā gala saņēmēji saka, ka ir pārāk daudz un pārāk sarežģītu atbilstības noteikumu un dokumentācijas, kas jāiesniedz un jāapkopo, lai pamatotu izdevumus. Un tas arī pārsvarā tāpēc, ka šeit notiek noteikumu pārklāšanās, es noteikumu nacionālajie noteikumi, reģionālie vietējie noteikumi turklāt tajā brīdī, kad, piemēram, kāds projekts tiek pārvaldīts reģionālā līmenī. Tāpat arī ir daudz atsaucas punktu un dažādas interpretācijas attiecībā uz pieejamības noteikumiem, nereti un it īpaši attiecībā uz mazākiem un jauniem eh, gala saņēmējiem tas ir ļoti problemātiski. Uh, jo viņiem nav šīs administratīvās kapacitātes un pārvaldības, viņiem pašiem ir jāapgūst šie procesi un tam līdzīgi. Un visbeidzot, izdevumu atbilstība un atskaits prasības. Nereti pilnīgi liekas revīzijas, ļoti daudz tādas, nu, tādas urpšanās pa papīriem, kontrols procedūras, viena pēc otras, daudzskaitlīgi šīs procedūras dažādos līmeņos. Un nereti viņi, viņi pat nezina, cik dažāda var būt šī interpretācija, tāpēc pastāv ļoti liela neskaidrība, nedrošība attiecībā uz to, kāda veida izdevumi tad beigu beigās tiks ietverti projektā mm, atļautajos izdevumos, kas ne. Tāpat arī pārliecīgi prasība par datu apvākšanu, ievākšanu un nereti maksājumi nāk. Da, nereti dati, eh, nereti šie maksājumi nonāk pie galsaņēmiem ļoti novēloti. Uh, Nu, lūk, šeit jūs redzat pāris skaitļus, ko apkopojām pētījuma rezultātā. Zaļā krāsā ir tas, ko respondenti saka ka, mm, kad respondenti apgalvo, ka viņu vajadzības ir izpildītas, un sarkanie savukārt ir līnijas ar skaitļiem, kur viņi teikuši, ka šīs prasības nav izpildītas. Lielākoties tā tad eh, saskaņā ar galsaņēmējiem problēmas ir, kā jūs redzat, attiecībā uz noteikumiem un reg regulējumu, kontrols un revīzijas jauno informācijas sistēmu, darbības kļūmes un tā tālāk lietderība attiecībā uz instrumentiem, kas pieņemta ES līmenī. Lielākā daļa respondentu, ar ko sazinājāmies, saka, ka šī lielākoties svarīgākās izmaiņas ir tās, kas attiec uz deleģētajiem aktiem un vienkāršoto izdevumu opcijām. Dalībvalstis ir īstenojuši vairākus pasākumus, lai uh, atbalstītu galsaņēmējus, bet jāsaka, šo pasākumu nav bijis pietiekami saskaņā ar respondentu viedokli. Un beigu beigās gala saņēmēji arī apgalvo, ka administratīvais sloks joprojām ir ļoti problemātiska lieta, īpaši arī attiecībā uz jauno plānošanas periodu. Jautājums par to, kā ESF programmu padarīt par tādu, kas spētu ietvert arī novatoriskus projektus, kas varētu apko, apkopot dažāda veida darbības, kas varētu skatīties acīs arī jaunajiem sociālajiem izaicinājumiem. Un tad vēl, protams, tas, ka pastāv risks par būtiskiem budžeta samazinājumiem. Kas attiec uz rekomendācijām? Kas tika identificēts, respektīvi nepieciešams nodrošināt uzlabojumus gan ES, gan nacionālā līmenī. ES līmenī pārsvarā runāts par vienkāršāku pārvaldības struktūru, mazāk, bet skaidrākiem un stabilākiem noteikumiem, kas nemainītos pārliecīgi bieži, tāpat arī plašāku vienkāršoto procedūru un izdevumu opciju piemērojumu, bet arī šajā kontekstā problēma ir tāda, ka jābūt gan piesardzīgiem arī vienkāršoto izdevumu modeļu piemērošanā, jo te ir jāņem vērā specifiskais konteksts konteksts un saturs ESF rīcībai, tīpaši tad, kad runājam par sociālo iekļautību, jo, piemēram, ja runājam par rezultātiem un to, kur izdevumi uzskatīti par pieņemamiem, pamatojoties uz gūtiem rezultātiem, tad jāsaka, par labu rezultātu nevar uzskatīt tikai un vienīgi nodarbinātības situācijas uzlabošanos, jo nereti atsevišķu projektu kontekstā šie rādītāji nebūtu nav tik labi. Ļoti būtisks jautājums ir arī kapacitātes, jeb spējas veidošana attiecībā uz šiem um, saņēmējiem. Tātad jābūt šai kapacitātei lielākai, tai jābūt rīcības spējīgiem, šīm pārval arī pārvaldības iestāžu līmenī, revidentu līmenī, tāpat arī gala saņēmēju līmenī, īpaši runājot par ESF, kas taču apkopos dažādus fondus. Tātad šeit būs uh, nu, dažādu tradīciju, prasmju apkopojums, un tāpēc būs ļoti svarīgi šo kapacitāti paplašināt. Tas attiecas arī, piemēram, uz paraugu prakses eh, apmaiņu un savstarpējas mācīšanās iespējām. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums - spēcīgāk ESF ieinteresēto pušu iesaistīšana. Un tad nerunājam tikai par sociālajiem partneriem, tur runājam arī par pilsētām, pašvaldībām, NVO. Uh, pilsoniskos sabiedrības organizācijām, jo tieši šīs ir tās traktos, kas var palīdzēt definēt šo vienkāršošanas pasākumu struktūru tā, lai tie būtu efektīvi un varētu veicināt uh, tālāku veiksmīgu rīcību īstenošanu. Turklāt šīs puses var palīdzēt arī izstrādāt dažādas vadlīnijas, rokas grāmatas, kas pēc tam var tikt liederīgā kārtā izveid, izmantotas, lai process eh, programmas īstenojumu būtu bez problēmām, bez aizķeršanās. Un tas, protams, ir svarīgi jau no pašiem šīs programmas uzsākšanas izstrādes sākumiem. Paldies! Muchas gracias, senora Samek. Ora... Paldies. Paldies Sameks kundzei. Un tagad uh, vārds uh, nākamajam runātājiem. Tas būs Koza Itis kungs, uh, PPPI institūta vadītājs uh, no Viļņas, uh, Prožaitis kungs augstgadotie deputāti, mm, liela cieņa šeit uzstāties un iepazīstināt jūs ar mūsu neseno pētījumu, kas ir izgadots Eiropas parlamentā. Kā jau teicu, ES programmas tika izmantotas, lai samazinātu bērnu un nabadzību. Kopumā Eiropas sociālais fonds ir palīdzējis Tāpat izmantota ir arī FEAD programma. Lūdzu, parādīšu jums pasākums, kā apkarojam bērnu nabadzību un kādas ir tendences, kāda ir arī atbilde ES un dalībvalstu līmenī šai akūtai problēmai. Tāpat arī paraudzīsimies tad detalizētāk ko ESF un FEAD dara. Un izteiksim pāris ieteikums. Tas ir fonds Eiropas palīdzībai, kas ir vērsta uz visvairāk neaizsargāto sabiedrības locekļu situācijas uzlabošanu. Izmantotie līdzekļi ir domāta, lai palīdzētu bērniem, lai iedarbotos uz ļoti daudziem dažādiem mm, sektoriem. Tie ir nepieciešami burtiski izdzīvošanai mm, nesenajā a, periodā ļoti konkrēta m, mm, palīdzība ir sniegta, tā ir sniegta bērniem. Bērniem ir tiesības a, uzaugt a, bez šādām bažām, kas saistīts ar veselības aprūpe, pārtiks, drošība, izglītība. Atgādināšu par konvenciju par bērnu tiesībām, Eiropas parlamenta pieņemtiem dokumentiem, komisijas un a, padomas a, nesenajām pozīcijām un palīdzību. Jautājums ir ļoti komplekss, arī viss šis jautājums un a, viss šis jautājums kopums ir ļoti sarežģīts. Taču a, pasvītrošu to, ka pētījumi parāda, ka. A, Vecāku nabadzība ir visbiežāk tāks nodvie bērnu nabadzīgas un bērni, kas dzīvo šādos apstākļos, visdrīzāk piedzīvos arī nabadzību, kad kļūst par pieaugušiem, līdz ar to ir šis aburtais lokus, tā, ka, tā tad mēģinām pārvarēt bērnu nabadzību un pārvarēt šo paudžu uh, spirāli. Šai izpratnē redzat, kā ES darbojas, kāda ir pēdējā notikuma. Statiski tie, dati, statiski tie dati par bērnu nabadzību nav ideāli, jo tie indikātori, kas ir izmantoti, pat labāk dod ziņas par ģimeņu nabadzību un var secināt, ka arī bērni tad cieši no nabadzības un izslēgtības. Uh, Ja mēs paraugamies uz um, tādiem vispārīgiem skaitļiem, tad redzam, ka vairāk nekā ceturdaļa bērnu, bērnu riskē eh, es piedzīvot eh, sociālo eh, nabadzību un izslēgšanu. Vairāk nozīmīgie skaitļi - 8 miljonu aptuveni piedzīvo nopietnu materiālu problēmu apkopumu. Tas skaidrs ir atšķirīgs dalība valstīs, varbūt arī ļoti augsts. Bet tas, ko mēs šeit mēģinām parādīt, ir tas, ka ir ļoti dažādi aspekti šai sociālajai izslēgtībai. Sarkanā ailīte parāda nopietnu materiālo problēmu klātbūtni kas ļoti skaidri norāda uz to bērnu sadaļu, kas dzīvo šādās ģimenēs. Un vairāk nekā 1% valstīs, tādās kā Zviedrija, Luksemburga, līdz pat trešdaļai vai ceturdaļai bērnu tādās valstīs kā Rumānija un Ungārija. Problēmas ir ļoti aktuālas Dinamiskā attīstība ir ļoti atšķirīga. Kopējais skaits ES liekas, ka nedaudz pazeminās pēdējo gadu laikā, taču, ja paraugamies uz dalību valstīm, tad vismaz desmit dalību valstis tajās šis skaitlis ir pieaudzis. Kāds ir kopējais politikas atbildes? teksts uh, uz šo uh, problēmu, kas uh, ir ļoti aktuāla atsevišķās dalībvalstīs. Tā tad ir plaša vienota viedokļa un arī tāda ļoti skaidra vēlme pārvarēt šo aborto loku, sniedzot palīdzību gan vecākiem, gan bērniem. Šī problē, programmas perioda sākumā. Padomas secinājumi ir šādā izpratnē pieņemti tāpat arī parlamenta dokumentu un parlamenta paziņojumi. Kopumā uh, ir tāda tāda, tāda plaša vienota uh, izpratne, taču, ja paraugamies uz uh, nacionālo strateģisko ietveru Un jau, eh, ja raugamies uz Eiropas pusgada darba kārtību, tad redzam, ka liela nozīme tiek eh, pievērsta nabadzības samazināšanai, taču maz pasākumu tieši bērnu nabadzības samazināšanai. Absolūtais vairākums eh, no nacionālajām reformu programmām analīzē, analizē šo bērnu nabadzības risku, taču specifiskos uh, katras valsts ieteikums. Tādi bija septiņi 2014. un neviens pagājuši gadu. Tātad kopējais politiskais mērķis un uh, nesaskaņas starp uh, ES un dalību uh, valstīm un kontrādām dalību valstīm, tad tāda praktiski nav. Ja mēs paraugamies uz to, kā fondi ir izveidoti, mēs esam četras no tiem izskatījuši un vērtējuši tos mērķus, ieviešanas noteikums, indikātors, noteikums un tā tālāk. Šajā programma periodā tiek pievērsta plaša uzmanība nabadzības un apkarošanai un sociālajai iekļautībai. Tas ir daudz vairāk nekā iepriekš, taču specifiski netiek runāts par bērnu nabadzību. Un materiālu uh, situāciju, materiālo situāciju. Tātad, uh, atceroties to, mūsu mērķis ir uh, bijis mēģināt atrast tādas iniciatīvas, kas ir tieši vērstas uz bērnu nabadzības samazināšanu, atbilstoši Eiropas parlamenta iniciatīvai par Eiropas bērnu garantiju. Mēs redzam, ka eksistējošie fondi šajā periodā investē līdzekļus noteiktos virzienos. Izmantošanas mērķis arī ir palīdzēt bērniem piemēram, ar pārtikas un materiālu palīdzību, tāpat sociālo iekļautību. ESF dod plašu iespēju klāstu, ir tīpaši attiecībā uz bērnu nabadzību un arī geogrāfisko situāciju, geogrāfisko augstāko nepieciešamo. E, iekļaujoša izglītība. Šeit ir atsevišķi pasākumi, sociālie dzīvokļi. E, šeit jāvērtē ir tas, kā, kāds ir ģimeņa sastāvs, un bērni ir, tiem jāvērš uzman, īpaši uzmanība. Šie pasākumi ir vairāk uh, redzami projektu līmenī un tiešas uh, attīstības līmenī. Taču, ja mēs paraugamies uh, kopumā, kā dalībvalsts izmanto fondus, lai cīnītos pret bērnu nabadzību šajā periodā, mēs neredzam tādu ļoti skaidru attainojumu. Jā, ir aptuveni ceturtaļa līdzekļi izlietot sociālajai iekļautībai bet uh, kurš tieši no šiem līdzekļiem un cik daudz uh, tam tiek piešķirts nav uh, precīzi noteikts, to drīzāk pat nevar tā tik ļoti precīzi noteikt. Mm, būtu labi, ja to varētu noteikti izmantojot esošos administratīvos datus, daudz vairāk zinām par citiem. Uh, risinājumiem, kā nākot, nākamā slīdītē redzam. Daudz uh, precīzāks ir um, datu skaits par uh, palīdzību tiem bērniem, kas uh, piedzīvo materiālu trūkumu ERDF 1,22 miljārdi mazākajiem bērniem izglītībai un infrastruktūrai. Tas norāda uz to, ka šis ir ļoti nozīmīgs faktors mūsu kopējā darbā. Lai pārvarētu šo uh, aburto loku. Tātad, nu, ko tad mēs principā šeit redzam? FEAD uh, ir uh, sniedzis 11 miljoniem uh, bērnu pārtiks palīdzību, vairāk nekā trešdaļu palīdzību ģimenēm ar materiāliem palīdzēts sociālajai iekļautībai un palīdzības pasākumu dažādās valstīs. Šī palīdzība kopumā redzam, ka šī ir ļoti efektīva. Ja, un nu, ESF kopumā sniedz mazāk precīzi datus, dalību valsts plaši investē līdzekļus, lai apkarotu bērnu nabadzību, it īpaši attiecībos mazākajiem bērniem. Un lai novērstu negatīvos ar to saistītos efektus attīstot sociālos dienestus. Pētījām situāciju dažādās valstīs un redzējām, ka tāda ļoti precīza data nav. Ļoti precīzi un konkrēti pasākumi ir veikti. Dalībvalstis darbojas nacionālo ietvaru robežās, atbilstoši nacionālajām stratēģijām. Un SF ir ļoti efektīvi izmantots, lai uh, panāktu izmaiņas, kā piemēram Polijā ar dažādām uh, iniciatīvām. It īpaši lauku vidē uh, eh, iznājot izglītības pasākumus. Pēc šiem vispārējā pārskata izteikšu ieteikumus un secinājumus. Nākamajā programmēšanas periodā paraudzījāmies uz esošajiem priekšlikumiem un regulējumiem. Ir nozīmīgi uzlabota redzamība, redzamība par to, ka tāda sistēma un ka tāda problēma eksistē ir vairākas iespējas, kuras vajadzētu. Izmantot proti, nu, piemēram, spēju uh, dalībvalstīs uh, izmantot pasākums un diagnosticēt uh, bērnu nabadzības uh, faktu un arī uh, veidu, kā cīnīties ar to. Ex-ante programmas un esošajā periodā jau īstenotās programmas aicina dalībvalsts uzlabot to politikas ietvarus. Līdz ar to ir ļoti nozīmīgi izmantot visu šo dalībvalstu spēkā esošo, lai uzlabotu situāciju dalībvalstīs un samazinātu bērnu nabadzību. situācija ir um, ļoti skaidri atspūgļot statistiskajos datos, ko parādīja viena ļoti nozīmīga iespēja būtu nospraust specifiskus mērķus, skaidri norādot, kādi ir mērķi, kas jāsasniedz, un tāpat vēl kāda iespēja ir tām dalībvalstīm, kurās a, problēma ir vairāk, iekļaut a, prasību, no, lai no ESF plus a, noteikta daļa tiktu izmantota palīdzībai bērniem. Un lai ļoti skaidri nosprākt arī geogrāfiskos reģionus un strateģiskos ietvarus. Tātad mēs šeit redzam tās dalībvalstis, kas veiksmīgi strādā ļoti bieži šos geogrāfiskos projektus ir nospraudušas un tos īsteno tajās vietās, kur īpaši ir šīs problēmas, novēršot arī stigmatizāciju. Tāpat arī citi jautājumi, precīzākas kategorijas, specifiskāka palīdzība apvērumu paplašināšana, bērnu skaitu noteikšana, attiecībā uz to vecumu un uh, citiem. Tāpat arī viss uh, ESF plus kopums. Nepaukstinot uh, papildus administratīvo slogu, to nevajadzētu uh, pieļaut un tas sniegtu tādu uzlabotu, skaidrāku situāciju un pārskatu par to, kā es investē un sniedz palīdzību bērnu nabadzības apkarošanā. Paldies! Paldies! Tas ir temats, kas mums liekas ļoti nozīmīgs mūsu komitejā aktīvi strādājam. Pēdējā runātāja Kaimas kundze, kas vēl uzstāsies arī par jautājumu, kas ir saistīts ar transnacionālo platformu dalību. Jā, labi pēcpusdienu. Visiem paties par ielūgumu. Un man loma šeit ir būt vadīt diskusiju par šo jautājumu, un mēs pieskatāmies arī tiem punktiem, ko pieminēja iepriekšēji runātāji. Uh, un uh, runa būs par šo transnacionālo platformu. Pirmais punkts ir uh, partnerība, bet ļoti piekrītu pirmajam runātājai Manuēlē Samekai par to, cik nozīmīga ir saglabāt uh, partnerību un stiprināt partnerību nākamajā programmēšanas periodā. Partnerība ir nepieciešama, lai risinātu daudzus izaicinājumus ar kuriem saskaramies problēmas. Partnerība izvērst arī mācību procesus, tā apvieno valsts administrācija, pārvaldības iestādes dažādos līmeņos kopā iesaistās puses, varīgās nevalstiskās organizācijas, sociālos partnerus, uh, var iespējams nodrošināt mācīšanās procesu. Tādā veidā mēģināšu sniegt divus uh, veiksmīgus paraugus par to, kā tiek uh, ieviests partneris princips mm, šajā transnacionālajā platformā. Flandrija šeit Beļģijā ir uh, pārvadošā iestāde, kas iekļāva visus svarīgos iestādes puses, spēlētājus, kas piedalās programmēšanā, ieviešanā, uh, Uh, lai ieviestu ESF pasākumus. Viņi diskutē ar svarīgiem SSDM personām pusēm, kādas ir nepieciešamības, piemēram, uh, flāmu uh, darba tirgu un kā rīcības, konkrētas rīcības var iespējams iekļaut operatīvais programmās. Iestādes puses tiek uzaicinātas novērtēt uh, operatīvo programmu ieviešanu. Konsultācijas uh, tiek nodrošinātas uh, tādēļ, ka tiek uh, publicēts arī šie uzsaukumi piedalīties projektos, un mēs aicinām vērtēt to pārvaldošā iestāde, tāpat arī organizē vizītes, uh, apmeklē projektus, uh, kas notiek, tāpat arī atbalsta partnerību veidošanos vietējā līmenī. Vēl viens piemērs, ko es domāju, kas patiešām ir svarīgs, ir Bulgārijā. Bulgārijā ir sasniegts uh, liels progress iepriekšējos gados uh, šo projektu institucionalizācija, un tas arī svarīgi, lai cienītos, piemēram, pret bērnu nabadzību. Bet fakts, ka šīs uh, nacionālais ietvars bērniem, tas tika iekļauts arī uzraudzības komitejās, tas uh, izraisīja situāciju, ka tas tika institucionalizēts, un uh, tik noteikti konkrēti mērķi partnerību vienošanos tekstos, tāpat arī tika piešķirti atbilstoši res, eh, resursi, lai tiktu veidotas spējas, kapacitātes NVO. Šis piemērs patiešām parāda, ka partnerības, ja tās tiek pareizi veidotas un ieviestas, patiešām var sniegt ieguldījumu, un tās var arī veidot kapacitātes valsts administrācijā un citām iesaistēm pusēm. Otrais punkts, ko gribētu pieminēt, ir eh, par eh, bērnu nabadzību. Tādā plašākā nozīmē cīņa pret eh, nabadzību un cīņa pār sociālo iekļaušanu. Tāpat arī ļoti piekrītu Haraudam Brošaitim, kā fakts, kā ESF pašreizējā periodā nebija pieminēts bērnus kā tādu konkrētu īpašu mērķi, tas uh, noved pie tā, ka netika izmantotas iespējas uh, cīnīties pret bērnu nabadzību Eiropas Savienībā. Tādēļ eh, ļoti pozitīvi, ka tika atzīts, ka jaunais priekšlikums no komisijas par ESF, plus, tur konkrēti ir pieminēti bērni kā mēģa grupa. Bet, ja mēs ejam vēl tālāk, tad ir arī vēl citi aspekti. Mans atzinums ir patiešām svarīgs tādā vispārīgā nozīmē, ņemot vērā to, kā ESF tiek izmantos pašreizējā periodā, kā eh, notiek cīņa pret nabadzību un pār sociālo iekļaušanu. Mēs paraugāmies par 20% ieviešanu, kas domāts cīņai pret uh, nabadzību un sociālo izolāciju. Vairāk nekā 16% no 25% ir tikuši tērēti aktīvai iekļaušanai un uh, aktīvai iekļaušanai darba tirgu. Mēs eh, šeit eh, padomājam, ka fakts, ka jaunais ESF plus priekšlikums iekļauj cīņu pret nabadzību un atbalstu sociālo iekļaušanu kā mērķi, šeit eh, to nodalot no nodarbinātības, un arī tas, kā bērni ir pieminēti konkrēti kā mērķa grupa. Šie abi apstākļi, mēs ceram, ka tas uh, radīs situācija nākamajā programmēšanas eh, periodā, ka tika tiešām izmantot šie 25% no SF, lai atrisinātu, īstenotu pasākumus tiem cilvēkiem, kas vēl nav tādā vecumā, kas piedotas darba tirgu bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas nevar strādāt. Tas ir vēl viens svarīgs punkts eh, - nabadzības samazināšana. To vajadzētu nošķirt no sociālās izolācijas jautājumu. Gribētu sniegt jūs vēl vienu piemēru. Institucionalizācija pastāv vairākās dalību valstīs. Dalību valstīs, kurās eksante kondicionalitāte eksistē. Nākotnē, kā ieteikums būtu, lai pateikt iespējami šīs, šos nosacījumus un to parāds kopējo noteikumu regula, uh, kas eksistē dalībvalstīs, tur tiek izstrādās arī stratēģijas, ne tikai ņemot vērā nabadzības samazināšanu, ieskatot arī bērnu nabadzības samazināšanu, bet tāpat arī runāja par sociālo iekļaušanu. Pēdējais punkts, ko es gribētu pieminēt, ir par uh, administratīvām kapacitātēm, spējām. Tās pieminēja arī profesors Andors. Pilnībā piekrītu, ka Administratīvās kapacitātes nodrošināšana pārvaldības iestādēs un valsts administrācijā dažādos līmeņos patiešām ir būtisks nosacījums, lai sasniegtu efektīvu ieviešanu fondam. Gribētu pievērst jūsu uzmanību, Eiropas parlamenta deputātu uzmanību un darbinieku uzmanību, kā pašreizējais eh, mērķis 11. Tur ir runa par institucionālu kapacitātēm valsts iestādēs un iesaistēm pusēm, un uh, tur runa par uh, valsts administrācijas uh, pietiekam kapacitāti, tas vairs nav e, e plus programmā. Šeit ir runa par kapacitātu ve veidošanu iestādēm pusēm, bet administratīvās reformas uh, tiks uh, transformētas uz struktūrālajām reformām, kas atbalsta programmu. T tā ir cita programma, tā nav DG Employment, kas ir atbildīga par to. Mēs ieteiktu, ka īpašu uzmanību vajadzētu pievērst par to, kā dažādi instrumenti tiek koordinēti, lai patiešām nodrošinātu labāku sinerģijas efektu starp dažādiem instrumentiem. Tādēļ, kā administratīvā kapacitāte ir ļoti nozīmīgs uh, aspekts uh, konkrētu mēķu īstenošanā ESF kā piemēram modernizēšana darba tirgu institūcijām un pakalpojumiem, tāpat arī nodarbinātības pakalpojumiem, uzlabot eh, efektivitāti darba tirgu, tāpat arī apmācības sistēmā, arot izglītībā un tāpat arī lai nodrošinātu piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, sniegtu atbalstu, tāpat arī sociālos aizsardzības sistēmas modernizāciju. Paldies! Lies, paldies! Tas tiešām viss bija ļoti interesanti. Sirsnīgs paldies visiem referentiem. Mums, eh, diemžēl, ir arī jālūdz nopaļoties. Tādēļ, ka mums nav tik daudz laika, bet tiešām bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu priekšlasījums. Gribētu uzdot divus jautājumus. Man tiešām interesē, ko jūs eh, par to domājat. Pirmkārt, līdzekļu absorpcija, ir tiepaši ņemot vērā jaunatnes bezdarbu. Tā ir viena no svarīgākajām jomām, pie kā strādā mūsu parlaments, bet daudzās dalībvalstīs uh, situācija ļoti sarežģīta. Nav iespējams dabūt pietiekami līdzekļus, lai cīnītos pret jaunatnes bezdarbu. Tādēļ ir paredzēts palielināt uh, iepriekšējo finansējumu, ir tiepaši runa par šīm iniciatīvām. Tur, kur nav paredzēts līdzfinansējums. Tas nav nepieciešams. Tātad šis iepriekšējais finansējums faktiski bija likvidēts. Jautājums, uh, kādu ietekmi tas ir atstājis? raugoties uz cīņu pret jaunas bezdarba. Mēs zinām, ka dalībvalstis, kurās eh, jaunas bezdarba līmenis ļoti augsts, ir tieši tās valstis, kam ir sarežģījumi ar eh, brīvu finanšu līdzekļu plūsmu, likviditāti. Tad vēl viens aspekts. Fonds, eh, Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām. Mēs domājam, ka mēs visi uzskatām, ka uh, tas viss ir eh, vairāk jāintegrē un ka visās programmas var būt materiāla palīdzība, bet arī konsultatīva palīdzība, sociāla palīdzība, palīdzība darba tirgu, bet tiek uzsvērts, ka varētu pastāvēt risks, ka kaut kas tiek arī nepietiekami konkrēti noteicis atšķēdīts, ārkārtīgi liela nabadzība, Tā pastāv visās dalību valstīs. Kolēģi vai to pieminēja? Tādēļ tas viss ir eh, jāsaglabā, jāīsteno. Tad gribētu zināt, eh, ko var darīt, lai kļūtu ārā no šī aburtā loka, nabadzības aburtā loka. Visiem vajadzētu būt iespējām tikt ārā no nabadzības. Tik tā no manas puses tas patiešām bija ļoti visaptverošs pārskats. Visiem jums liels paldies. Es nezinu, vai komisija arī vēl vēlas izteikties. Varbūt jums ir jautājumi, nē. Labi, tagad Andor kungam vārds. Pāris komentāru par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Domāju, ka tas viss jāsastā, jāsasaista ar makroekonomikas situāciju un jāsaprot, ka jauniešu nodarbinātība ir ļoti svarīga biznesa ciklum. Jauniešu bezdarbam pieaugot, tautsēmniecība piedzīvo lejupslīdi, un, protams, tam visam ir arī tālākas, tālāk finanšu ierobežam un tā tālāk. Tas savukārt ļoti labi izskaidro uh, konkrēto vajadzību pēc līdzfinansējuma un pirms finansējuma runātājs sevi labo. Tā kā tas bija 2015. gadā, tāpēc mans uzskats ir šāds. Ja, vienalga, vai tas ir e SF plus ietvaros vai nē, tas nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka cilvēkiem ir jābūt informācijai par šo ciklu, Un šāda veida intervence no um, valsts puses ir atbilstīga, un no ES puses ir svarīga, tad ir tālāk mazāks manevrēšanas iespējas dalību valstīm. Jautājums, manuprāt, ir daudz svarīgāks. Jūs vaicājat, kā pāraut šo burvju loku. domāju, ka nepieciešams koncentrēties uz profilaksi. Nu, piemēram, attiecībā uz bezpajumtniekiem un tam līdzīgi. Daudz vienkāršāk nodarboties ar profilaks, tātad rīkoties preventīvi, nevis piedzīvot jau sāsināšanās brīdi, tā kā tas norisinās šobrīd, un tad ar to cīnīties. Un es atkal atgriežos pie Lielbritānijas, ir bijis viņiem tāds iepriekšējais gadījums, kad viņi samazinājuši šos bezpajumtnieku skaitu, um, tikuši pāri krīzei Un, protams, te runājam arī par mm, atbildību par migrantiem. Un valstis un pašvaldības nereti nejūtas tik atbildīgs par viņiem, ja to vidū ir vairāk migrantu un viņi to nu, lielā mērā ignorē. Tas beigu beigās palielina izdevumus. Bet eh, kopumā tas ir arī jautājums par romiem. Ir īpaši centrālajā un austrumu Eiropā, Balkānos kur, nu, jādomā, vai var pieļaut šādu materiālu trūkumu, koncentrēšanos vienas grupas ietvaros. 2010. un 2011. gadā tieši to piedzīvojām. Bija toreiz atbildīgs par Romu iekļautības programmām. Tā bija tāda, nu, saistība, kas mm, po, politiku vadlīniju jautājums, bet arī finansējums, un dalībvalstis ne, nerīkojās pietiekami. Muchas gracias, senora Samek. Quiere... Lielas paldies, Samekas kundze. Vai jums kas piemetināms eh, noslēgumā? Jā, pāris komentāru. Nu, dienu piekrītu tam, ko nu pateica Andora kungs attiecībā uz jauniešiem papildus ekonomikas ciklam un krīzē ir pilnīgi skaidrs, ka jauniešu bezdarbs ir augstāks tajās valstīs, kur ekonomikas apstākļi ir sliktāki. Tāpat arī pastāv problēma ar darba tirgus regulējumu vajadzību pēc politikas, eh, kas nu, ļautu bērniem pāriet no skolas uz darba tirgu, tātad šī apusējā mācīšanās, eh, prasmju apmaiņa, jāraugas, ko var darīt pie konkrētiem apstākļiem. Tāpat arī problēmas, kas saistīts, piemēram, to, ka nu, bērni vienkārši pamet skolu, to nepabeidzot. Daudzos gadījumos ir ļoti liels šāds uh, cilvēku skaits. Un tad šie jaunieši viņi pat nemeklē darbu. Viņi oficiāli pat nav bezdarbnieki, viņi vienkārši ir neaktīvi. Tāpat arī pastāv ļoti lielas atšķirības starp dzimumiem. Tas attiec īpaši uz jaunām sievietēm. Un tā arī te ir vajadzīgs domāt par bērnu aprūpi un tādam mērķiecībām politikām attiecībā uz šo jautājumu. Tad, tad jautājums par pirmsfinansējumu, kas saistīts ar ekonomikas krīzi, ar fiskāliem ierobežiem, nu, te piekrītu, jā. Tādai, tādam vajadzētu būt. Nezinu īpaši daudz par FEAD fondu, jeb Eiropas palīdzība vistrūcīgākajiem. Nu, fakts ir nenoliedzams, ka pastāv jauna uh, vajadzība pēc jauna veida interferencēm, tātad kaut kāds apkopojums, pal, apkopota palīdzība no visām programmām, mājokļi, pārtika, apmācība, izglītība un tā tālāk. Tātad tam visam hm, sadarbībā ar ESF būtu ļoti labi rezultāti. Nu, bet viegli tas, protams, nebūs, jo programmas dažādas, mērķi atšķirīgi un to kopumā pārvaldīt varētu būt sarežģīti. Nu, tā tad jābūt tādam daudzveidīgam intervenču mm, pro procesam. Paldies, saka priekšādātāji. Bražaita kungs. Es varu tikai pavisam īsi piemetināt vēl vienu domu, kas arī mūsu pētījumā rosināta, respektīvi, ka viens veids, kā integrēt visus šos pakalpojumus, ir veicināt teritoriālos aspektus. Tas lielā mērā sasaucas arī ar to, kas ticis darīts teritoriālo investīciju kontekstā šai plānošanas periodā, tā lai konkrētas teritorijas, kuri, piemēram, ļoti nopietni bērnu nu, trūcīguma rādītāji, tiktu identificētas un tam mērķiecīgi tiktu arī palīdzēts ar ESF plus e, palīdzību koordinētā veidā. Paldies, nu tad kaimes kundzei vēl vārds. Kas attiec uz FEAD, svarīgi atcerēties, ka tie ir konkrēti mērķi un piešķīrumi mājokļiem, pārtikai. Tātad, lai vērstos pret šo trūkumu, bet ideāli laika gaitā mums vajadzētu pāriet nevis nu, no vienkārši tādas materiālas palīdzības un pārtikas piedāvājumu uz profilaktisko aspektu, preventīvo darbību, jo, protams, ka pārtiks nodrošināšana var pavisam reāli kādu glābt no nabadzības, bet tas faktiski ilgtermiņā šo situāciju nemainīs. Tas nedos cilvēka, šim cilvēkam jaunas rīcības spējas. Tātad šajā konkrētajā plānošanas periodā ļoti dažas dalību valstis ir nolēmušas kombinēt šīs divas operatīvās programmas kas e, pastāv tātad FED ietvaros, tāpat laikā visefektīvāk būtu tiešām šīs programmas sasaistīt, tad piedāvāt no vienas puses materiālo palīdzību, vienlaikus īstenojot sociālās iekļautības pasākums. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji, paldies mūsu ekspertiem. Domāju, ka tas bija ļoti interesanti. Un arī tulkiem, protams, esam pateicīgi par palīdzību. Nu, un tagad nākamā sanāksme gaidām 6. septembrī. Šķiet, tas būs no rīta. Rīta, ne, 10.30 10 no rīta, tātad mainīts nedaudz darba sākuma laiks. 10.38. septembrī tiekamies atkal, un tagad ar labu pēc, uz labu pēcpusdienu visiem!